Labdien, vēlos atgādināt deputātiem, ka mēs runājam par digitālās Eiropas programmas izveidu periodam no 2021. līdz 2027. gadam. Vēlos tāpat jums atgādināt, ka ziņojuma projekts tika izskatīts 3. septembrī mūsu grupā un bija 287 grozījumi iesniegti. Šim tematam esam atvēlējuši 40 minūtes, un tagad vēlos dot vārdu referentei Lināra kundzei. 5 minūtes lūdzu, un lūdzu ievērojiet jūsu uzstāšanās laikam atvēlēto brīdi, jo mums ir mm, ļoti smaga darbkārtība. Lielas paldies priekšsēdētājs, solu, ka es. Solu, Eh, runāšu ilgāk par 15 minūtēm. Un tā tad tulīt pat pievēršos tematam ar tīru sirdsapziņu var teikt, un esmu gandarīta, ka digitālās Eiropas programma <clears throat> ir veicinājusi ļoti auglīgas diskusijas ar ANR referentiem, un esam paredzējuši sagatavot eh, kompromisu grozījumus. 26. septembrī bija mūsu pirmā tikšanās, kura izstrādāja mandātu divām tehniskajām sanāksmēm, kas notiks eh, pirmā rīta un eh, nākošā nākošā nedēļa. Pamata elements priekšlikumā netika apšaubīts, neziņojuma projektā, nedz arī grozījos, grozījumos, uz kuriem atsaucāties daudzas politiskās grupas iesnāca grozījums. Tātad tur bija runa par pārāk lielu proģetu, budžetu šai programmai. 9,2 miljardi <clears throat> eiro sarunās ar komisiju tika paredzēts, paredzēti kā e, minimālā summa, lai nodrošinātu programmas veiksmīgu īstenošanu. Tālākais elements diskusijās ir programmas vispārējais mērķis, tad ir jānosaka šīs programmas aptvērums un e, dalībnieku Ehm, ehm, kritēriju. Jānosaka mērķi saistībā ar kiberdrošību un mākslīgo inteliģenci. Mēs ņēmām vērā uh, visu iegūto informāciju, lai sniegt atbildus eh, vairākām vajadzībām, kas ir tā, tad ir jāstiprina E, inovācija un ekspertīzes izmantošana. Jānodrošina, ka projekti, kurus e, finansē no šīs programmas, neapdrauda Eiropas e, kiberautonomiju un mākslīgā inteliģence. Tā ir atkarīga no tālāk risinājuma, kas jāmeklē Eiropas Savienības līmenī. Dažādo grupu grozījumi galvenokārt koncentrējās uz uh, novatorismu centriem Eiropas Savienībā. Mūsu centieni ir sniegt vislabāko kopskatu, lai paredzētu vislabāko šo centru tīkla iespēju. Viens aspekts nodrošina īstenošanas iespējas lai veicinātu sinerģijas starp šo programmu un citām atbilstošajām finansējuma iespējām. Otkārt, ir jāizmanto esošā infrastruktūra un iepriekšējās veiksmīgās pieredze gājusi PIHAPS, e kas tika veidot uh, apvārs 2020 kontekstā. Tāpēc ir jāveicina sadarbības starp Eiropas digitālajiem un novatorismu centriem, kas tiek izveidot šīs programmas ietveros un citām organizācijām. Un tad ir jānodrošina, ka šīs programmas specifiskais mērķis un tās resursi netiks izšķīdināti un Eiropas Savienība nezaudēs to brīdi, kas eh, ir tagad, lai investētu digitālajā Eiropā. Vēlos atgādināt, ka diskusijas ņems vērā debates, kas tagad turpinās atzinumu sniedzošanās komitejās, un esam priecīgi par labo sadarbību, kas mums bija ar citām komitejām līdz šim attiecībā uz mūsu darba grafiku. Paldies! Lieliski, saka priekšstādātājs. Jūs esat rier, lielisks piemērs dabīgajai inteliģencei, saka priekšsādātājs. Zorino kungs. Ak tā, Del Kastiljo kundze vispirms. Jā. Es esmu laikā atnākusi, es atvainojos, ka nedaudz mirklīt aizkavējos. Mēs strādājam kopā ar tāpēc eh, nav problēmas. Divas minūtes jūsu rīcībā. Jā, jā, zinu. Eh, šis temats ir ļoti svarīgs, te neatkārtošos, tas visticamāk jau izskanēja. Referenti ir ierosinājuši un arī es atbalstu komisijas pieeju dažādām programmām. Kapacitāte ir jāstiprina ar atbilstošu finansējumu. Šī programma nerunā tikai par eh, mākslīgo inteliģenci, par eh, superdatoriem eh, un tam līdzīgi. Bet mums jābūt piesardzīgiem, mēs nevaram izveidot milzīgu vēlmi sārakstu, jāizmanto finansējums tur, kur tas visvairāk vajadzīgs. Es pieminēšu divus aspektus, um, kurus ēnu referenti un referenti ļoti labi zina, jo es esmu iesniegus grozījumu šai sakarā. Uh, Viena lieta ir tā, ka attiecībā uz Eiropas kapacitātes veicināšanas programmu attiecībās ar trešām valstīm, eh, kā norādīja arī referenti, mums ir jābūt aktīviem, jāpanāk diskusijas, bet te mums, manuprāt, jābūt ļoti piesardzīgiem jāpanāk sabalansēta pieeja, kur trešo valstu līdzdalības līmenis ir jāskat katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā regulas mērķus. Un runājot par ētiku un mākslīgo inteliģenci, šo pieeju atbalstu un tomēr mums ir jāpieslīpē šī lieta apvārsni šai programmā, lai to attiecinātu konkrētiem gadījumiem. Katrā ziņā esam uz pareizā ceļa. Sadarbība ar referenti. Uh, no manas puses, kā ēna referents puses, no citu ēna referentu puses tiešām bija kaut kas lielis, tur šo to var pielāgot, bet esam uz pareizā ceļa. Un pateicoties lieliskai referentai, mums arī lielisks rezultāts. Paldies! Lielas paldies! Darkastiņo kundze! Un tagad zivām minūtēm vārds Zoriņo kungam. Paldies, priekšsādātāji! Thank you. saikne starp dažādajām tehnolo digitālajām tehnoloģijām ir saistīts ar dažādiem reģionāliem kopienām, un tāpēc šī programma, Digitālās Eiropas programma, var lieliski atainot mūsu kopīgās Eiropas Savienības vērtības. Šai programmai ir jākalpo tam, lai tā mūs padarītu par līderiem jaunajā digitālajā pasaulē. Komisijas priekšlikumā ir daudz eh, mērķu, tas ir, taču tas ir ļoti neskaidrs. Un te ir runa par eh, darba organizēšanu, par budžeta garantijām. Tāpēc eh, Eiropas parlamenta darbam mm, ir atvēlēts maz laika, mums jābūt ambicioziem. Apsveicu referenti ar viņas darbu. ēnu referenti arī ir snieguši savu ieguldījumu, lai šī programma kļūtu par nozīmīgu instrumentu progresam. Vairākas problēmas tika norādīts, kā mēs varam sadarboties, nodrošināt efektīvu pakalpojumu digitālajā pasaulē, nezaudējot kontroli pār saturu. Mums jāskatās uz uh, kiberdrošību, mākslīgo inteliģenci un otrais jautājums. Uh, kā šo programmu saskaņot eh, caurskatām ar citām finanšu programmām, jānovēršās no sistēmiskiem trūkumiem un pārklāšanās. Un tālāk, kā eh, veidot šo ētisko saturu, tāpēc šai programmai ir īpaša nozīme. Ētiskais konteksts digitālai pārējai Eiropā. Mums Eiropā jānodrošina, ka mēs aizsargājam Eiropas vērtības visos izstrādes posmos attiecībā uz drošību, piekļuvi un universālumu. Tik iesniegti gandrīz 300 grozījumi. <clears throat> Tas ir liels skaits. Eh, jāpanāk līdzsvars, īpaši jāpievērš uzmanību pamatlietām, nodrošināt sadarbību ar trešām valstīm, pamatoties uz atbilstošiem kritērijiem. Un jānodrošina arī atbilstoši aizsardzības līmenis un uh, pret visām Eiropas Savienības valstīm jātiec uh, atbilstoši nediskriminējuši. Paldies, Ešlī Foks, Eiropas konservatīvo un reformatoru trešās lielās politiskās grupas vārdā. Liels paldies kolēģim, kā atgādināt šo faktu. Iesumā vēlos pateikties referentai par viņu sadarbību, strādājot pie šī dokumenta, pie šī dokumenta digitālā Eiropa ir, ir ļoti labs priekšlikums, kas palīdzēs uzņēmējiem un darba ņēmējiem pielāgoties digitālajiem izmaiņām mūsu sabiedrībā. Darbiniekiem ir jātiek izglītotiem, lai viņi varētu strādāt digitālajā vidē, un tas padarīs mūsu ekonomiku izturīgāku un dinamiskāku. Uh, ja e, drošība vairs nav problemātiska, tad arī uzņēmēji vairāk var uzticēties digitālam tirgumam. Administrācija jāpadara atskaita atbildīgi pateicoties digitāliem pakalpojumiem. Tas var e, lielā mērā ietekmēt e, digitālo pakalpojumu kvalitāti, kas nāk par labu patērētāji. Mana grupa atbalsta digitālā novatorismu centrs un mākslīgās inteliģences kontekstā mēs um, <clears throat> atbalstām. Um, piekļuvi visiem un arī sadarbība citām programmām augsta tiek vērtēta. Runājot par īstenošanu, vairākas lietas nav skaidrs. Piemēram, piešķīruma kritērija tiks noteikti tikai darba programmā. Turklāt augstu vērtējumu jaunos priekšlikums, kas norāda uz to, kā īstenot kiberdrošības mērķus, tas tomēr būs atkarīgs no komisijas priekšlikuma, kur vēl neesam saņēmuši. Kāda nozīme būs novatorismu centriem arī nav skaidrs. Priek, uh, eh, referenti aicina, lai komisija tieši pārvaldītu uh, digitālo prasmju izmantošanu. Tad daži komentāri par asociāciju, asociācijas iespēju. Mūsu skatījumā šim priekšlikumam ir rūpniecisks, nevis strateģisks mērķis. Mēs ne, nesaprotam, kā trešo valstu iesaiste varētu kaitēt Eiropas strateģiskai ekonomikai. Tas drīzāk izskatās pēc protekcionismu. Runājot par tehnisko aspektu, uh, ātrā, ā, liela ātrumā datošana ir <clears throat> iespējama sad, parāds sadarbība ar jebkuru trešo valsti. Kā ir tādā gadījumā, kad kāda valsts ir asociēta ar HPC, bet nav asociēta izmantojot digitālo Eiropu? Mēs pateicamies referentiem par viņas centieniem. Paldies, Ešli! un no Alde šiet neviens nav. Ak tā, ir labi. Tad Butikoferu kungs lūdzu no zaļo. Kā jūs labi zināt, priekšstādātāji, piektā lielākā grupa šeit parlamentā saka Butikoferu kungs, un es ar to lepojos. Un pēc nākošajām vēlēšanām turpināsim darbu. Vēlos pateikties referentei un visiem citiem ēnu referentiem par ļoti ražano sadarbību. Es uh, izteikšos par uh, tādām kā detaļām, kas ar vien tiek apspriestas. Mēs uzskatām, ka ētiskā mākslīgās inteliģences dimensija ir atsevišķi jāskata un ir nodoms papildināt tekstu ar punktu par šo lietu, to mēs augstu vērtējam. Otkārt, mēs uzskatām, ka ir novērojama digitālā aiza ne tikai konkrētā sabiedrībā, bet arī starp dažādiem Eiropas reģioniem. Un manuprāt, šī otrā digitālā aiza arī mums ir jārisina, lai to pārvarētu un digitālā novatorisma centriem būs īpaša loma šai kontekstā. Es domāju, mēs varētu veicināt progresu, ja pēc iespējas vairāk nodrošināsim to, ka digitālā novatorisma be, be, um, build... centri tiks veidoti pamatoties uz līdzīgiem standartiem tā lai viņi atbalstītu rūpniecības nozares dažādās valstīs un reģionos vienādā veidā. Man ir zināmas šaubas par to, kā komisija mēģinas izolēt digitālās Eiropas programmu, no neļaujot parlamentam iesaistīties. Manuprāt, tas ir pārspīlēti, jāparedz lielāka partnerība ar parlamentu. Tas attiec gan uz darba programmu, gan arī uz citiem jautājumiem. Un noslēgumā vēl vēlos teikt jautājums. Kas varēs piedalīties šai programmā? No mana viedokļa, Foksa kungs, tam ir stratēģiska nozīme. Un paraugoties atpakaļ, nav pat nedēļa apritējusi kopš eh, Blūmberga raksta par eh, kiberdrošības jautājumiem saistībā ar Ķīnas gadījumu. Un ir tehnoloģiskie, um, ir tāda tehnoloģiska progresa gaita, kas ļauj, ka jebkurš, nu, jebkurā pasaules valstī varēs izmantot daudz modernāku tehnoloģiju, lai kontrolētu e, e, industriālas. Uh, Mm, struktūras, eh, tehnoloģijas struktūras no attāluma, izmantojot mākoņu datošanu vai tam līdzīgi. Es domāju, kiberdrošība ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāinvestē kiberdrošībā pēc iespējas vairāk, cik vien mēs varam. Pavēršana, iespēja pavēršana ir, ir laba, taču tikai ar tādu priekšnoteikumu, ka šī uh, pavēršana negraus mūsu kiberdrošību. Un es neesmu pārliecināts par to, ka mēs šajā aspektā esam raduši pareizo valodu. Paldies, Patik Koferkungs, ka par uh, apmēram 63% pārsniedzāt jūs runāju atvēlēto laiku. Biotika Ohrērkungs, es domāju, ka tā bija dāsnā dāvana no Alde puses, tāpēc, ka viņi neizteicās priekšstādā. Nu, tā kā jūs esat tikai piektā lielākā grupa, tad, nu, labi, lai nu tā būtu. Butikhofer kungs var izmantot arī goja politiskās grupas laiku. FDD grupas vārdā Tamburāno kungs lūdzu. E, mūsu grupa ir neliela. Mēs esam priecīgi ar referents darbu, vēlamies viņai pateikties par eh, viņas līdz šim paveikto darbu. Digitālās Eiropas programma izraisa plašu entuziasmu, līdz tam ir vairāki aspekti, kas mūsos rosina bāžas. <clears throat> tie jaņem vērā. Esmu iesnieguši vairākus grozījumus, kas ataino mūsu nedaudz dalītās domas par šo programmu. Mēs nepā, neapšaubām atbalstām programmu saistībā ar tās digitālo pieeju. Mēs to esam parādā mūsu pilsoņiem, uzņēmējiem un valstiskā sektora organizācijām ņemot vērā to, ka tāda būs nākotne. Taču Ir jāparedz lielāka caurskatāmība attiecībā uz digitālo novatorismu, jāparedz lielāka, eh, lielāks radošums un jāparedz arī geogrāfiskais līdzsvars. Mēs aicinām, lai centrālās valdības samazinātu digitālo aizu un jāpanāk uzlabojumi arī digitālajos valsts dienestos. Arī kiberdrošība mūsos rosina bažas ir jāparāds finansējums drošības operatoriem, lai aizsargātu mūsu tīklus un datus un arī strateģiski uh, svarīgos aspektus. Tas jānodrošina visos līmeņos. Mūsu skatījumā ir svarīgi, lai Eiropas investīcijas būtu vērts uz to, ka veicinātu Eiropas spējas, ņemot vērā to, ka Eiropa ir palikusi iepakaļ, jāveicina prasmju attīstība Uh, vidējā un īpaši attīstītā līmenī. Cilvēkiem jābūt labi apmācītiem, gataviem. Tam, uh, gataviem. Tam jāsāk skolā un jāturpinās viscaur uh, mūža gaitā. Tas mums ir svarīgi. Un digitālā atkarība kas arī var skart jebkuru, ne tikai jauniešus, bet īpaši viņus, tātad mūsu bērnus un mazbērnus. Mums jāatbalsta viņi, izmantoja šīs programmas finansējumu. Mēs esam iesnieguši arī 91. un 352. 35. Eh, un 2. grozījumu, kur runājam par šiem jautājumiem, par mākslīgo inteliģenci un kiberinstrumentiem, kas mūs eh, skars mūsu ikdienas dzīvē. Mums arī jāraugās uz tehnoloģiju un ētiku, un es ceru, ka kolēģi piekritīs tam, ka vajadzīgi atsauc arī uz to. Paldies! Thank you! Paldies, paldies jums! Un tagad viena minūte tiek atvēlēta Grifens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti patīkami redzēt, ka priekšsēdētājs un arī mēs, kas ir otrā lielākā grupa, visi esam klāt un runājam par šo. Tika runāts par attiecībām par, starp Eiropas Savienību un trešajām pusēm, un Tad, piemēram, apvārsnes eh, Eiropā ir eh, nosaka to, ka mums jābūt iekļaujošiem. Anželika ļoti labu darbu šeit ir ieguldējusi ļoti detalizēti. Mēs šeit runājām par digitāliem aspektiem. Te pašā laikā nedrīkstam aizmirst arī tīro enerģiju, jo tie ir cieši saistīti jautājumi. Ir nepieciešams mums sasniegt mūsu Eiropas Savienības mērķus, lai nekādā gadījumā neviens arī netiktu izslēgts, vai nu tādēļ, ka viņš ir vecs vai pārāk jauns, vai arī tādēļ, ka geogrāfiski atrodas neizdevīgā vietā. Mums būtu nepieciešams nodrošināt gan prakses vietas, gan citas iespējas, lai uh, visi nodarbinātie varētu arī pilnībā izmantot digitālās ekonomikas labumus. Digitāla ekonomika un tīrā enerģija visiem iedzīvotājiem tas viss sadar kopā. Tās ir saistīts ar internetu cilvēkiem, nevis internetu, kas ir saistīts ar lietām. Paldies! Lielas paldies! Grifinas kundze. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Skatos, ka nē. Nu, tad mums ir iespēja uzklausīt Eiropas komisiju. Badikere vai, vai Badika kungs, lūdzu. Jā, paldies. Vēlos pateikties komisijas vārdā referentei par ļoti pozitīviem vārdiem, uzmundrinošiem vārdiem, ko mēs tikko dzirdējām. Mēs tiešām varam pieslēgties vairākiem komentāriem, kas bija saistīti ar to, ka ir nepieciešams pastiprināt uh, digitālo dimensiju, jāmazina arī digitālā plaisa. Tas, un mums ir veidi, kā mēs varam šo plaisu aizklāt. Runājot savukārt par digitāli atkarīgajiem, varbūt šī nav īstā programma, kurā būtu nepieciešams to iekļaut, taču mums ir citi instrumenti, kas būtu izmantojami, kas varētu šo problēmu risināt. Bet kopumā varu pateikt paldies par komentāriem. Nu, un tagad uzklausīsim atkal mūsu referenti Linaras kundzi. Lielas paldies! Tiešām paldies par jūsu komentāriem! tie varētu teikt vairāk vai mazāk sakrīt arī ar to diskusiju, kas mums bija ēnu referentu sanāksmē. Vēlos jūs informēt, ka mēs jau tagad skatāmies uz to, kādi uh, risinājumi mums būtu, lai EFTA valstis varētu līdzdarboties kop uh, uzņēmumu darbībā, kopīgais programmās, piemēram, CF programmā. Uh, Un mēs skatāmies arī uz to, kāda varētu būt līdzsvarota kompromisa, lai varētu arī trešās valstis aicināt piedalīties šajā programmā par mākslīgo intelektu. Mēs ar komisijā šobrīd, mēs kopā ar komisiju strādājam tagad pie tā, lai varētu nodrošināt ētisku pieeju, bet te pašā laikā neierobežot inovācijas. Pār digitālo plaisu mēs saskatām šajā programmā. Uh, tiešām lieliskas iespējas. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienībā o, nodrošināt izaugsmi, un tas nenozīmē, ka tikai atsevišķas valstis vai tādi digitālie centri baudīs šo izaugsmi. Ir ļoti svarīgi, lai mēs darbotos kā tīkls, tā lai viss, kas mums ir, būtu izplatāms un pat uzlabojams reģionālā līmenī. Un kā Grifins kundze arī pieminēja to runājot par uh, digitālo uh, apmācību un par spēju darboties digitālajā vidē. Šeit mums nepietiek finansējumi, mēs runājam par 1,9 miljārdiem eiro. Ja budžets netiks grozīts, nebūtu līdz ar to nepieciešams uh, pārāk daudz mērķu šeit izvirzīt, jo savādāk mērķu būs tik daudz, ka nevarēsim to sasniegt. Liels paldies! Linaras kundzei, Vēlos arī personiski izteikties par šo jautājumu. Esmu visu savu mūžu pavadījis IT uh, nozarē un uh, esmu tiešām pārsteigts par to, uh, tik tālu mēs esam tikuši. Esmu redzējis visu, ko sākot ar uh, kartītēm, kurām uh, tika uh, likti caurumi, lai kaut ko piefiksētu un tālāk gāju uz priekšu, personāla datori un tā tālāk. Itre balsojums ir paredzēts 21. novembrī. To es vēlos jums teikt. Nākamais darba kārtības punkts ir publiskā sektora informācijas atkal izmantošana, pārstrādātā reakcija, redakcija. Varu vēlreiz uzsvērt, ka šī brīža uh, dokuments ir pārstrādātā reakcija. Līdz ar to saskaņa ar 104. reglamenta punktu mums ir nepieciešams rīkoties. Līdz ar to uh, grozījumi ir iesniedzami un pi tiks pieņemti tikai tādos gadījumos, ja tie attiecas uz tām daļām, kas tiek grozīti. Atsevišķus, tikai atsevišķos gadījumos varētu pieņemt grozījumus, kas attiecas uz tām daļām, kas šobrīd netiek mainītas. Šo lēmumu pieņēma priekšsēdētājs, un ja viņš uzskata, ka šie grozījumi ir saistīti ar teksta, ie, teksta iekšējo loģiku, vai arī šie grozījumi ir saistīti ar citiem grozījumiem, kas uh, ir saistīti ar pārskatāmajiem uh, daļām. Un uh, šie iemesli uh, noteikti ir jāpiemin paskaidrojumos, uh, iesniedzot grozījumus. Un tagad lūdzu referents Silikjotis kungs. Sākotnēji vēlos pateikties ēnu referentiem un arī viņu līdzstrādniekiem par ļoti konstruktīvām sanāksmēm, kas līdz šim ir notikušas. Esmu pārliecināts par to, ka par, par spīti dažādajiem viedokļiem mūsu mērķis ir kopīgs un kopīgiem centieniem mums izdosies pēc iespējas vairāk uzlabot šo tekstu. Komisijas priekšlikums ir ļoti labs diskusiju pamats, lai pārskatītu <clears throat> direktīvu. Un kā pamatot sacījāt, priekšsēdētāji kungs, tas attiec tieši uz tiem aspektiem, kas šeit tiks skārti, par kuriem arī ir svarāk grozījumi. Vēlējos sacīt, ka Eiropas parlaments kā vienīgā vēlētā iestāde uh, Uh, ir ar pienākumu iesniegt priekšlikums, kas atbilst sabiedrības vajadzībām. Digitālās tiesības ir viena no pamatvērtībām cilvēkiem. Mums jāpanāk, lai no tā tiešām būtu labums cilvēkiem. Jāstiprina mazie un vidēji uzņēmumi pateicoties šiem jauniem priekšlikumiem. Manā skatījumā Uh, dati jāsniedz bez maksas, kur vien tas ir iespējams. Un tad, kad par to ir jāmaksā, maksā jābūt minimālai. Katrā gadījumā ir jāīsteno Eiropas Savienības eh, regula par eh, personīgo datu aizsardzību, kā tas tika pieņems pirms vairākiem mēnešiem. Tāpat komisijai jāņem um, vērā, kā šī direktīva ietekmēs darba tirgu. Jānodrošina jaunu darba vietu izveidi, kas būtu ar cienījumu atalgojumu. Lai īstenoto šī direktīva dalībvalstīm un um, valsts sektorā strādājošie un īpaši arī uh, mazai, mazās kopienas attālināts no centra ir jāatbalsta, lai tās varētu pilnvērtīgi izmantot direktīvas mm, labums, lai viņu rīcībā arī būtu pietiekama informācija runājot par augstās vērtības datiem. Eiropas parlamentam arī šeit jābūt teikšanai, tāpēc mēs ierosinām uh, sal, saglabāt uh, mm, domu, ka ne ar īstenošanas eh, aktiem šeit kaut kas tiek mainīts. Ir jāizveido saraksts, kas tiks izmantots kā pamats. Komisija tas ir jāizveido. lai uh, tiktu iekļautas visu iesaistīto pušu domas. Vēl svarīga lieta, par kur šodien jārunā. Valsts uzņēmumi <clears throat> un tas, ka tie netiek iekļauti aptvērumā šai direktīvai. Mūsu skatījumā ir jāpaplašina aptvērums, lai tas iekļautu arī valsts <clears throat> uzņēmums citādi varbūt kropļojumi. Līdz ar to būs uh, <clears throat> negodīga konkurence starp valsts un uh, privātiem uzņēmumiem tajā gadījumā, kad viņi konkurē tajā pašā tirgu. Privātu uzņēmumi iegūs labumu no tās informācijas, ko sniegs eh, valsts uzņēmumi izmantojot arī to vidi, kas tika veidot pateicoties eh, valsts eh, finansējumam. Un tātad šie uzņēmumi gūs labumu, kaut arī privātiem uzņēmumiem nav nekāda pienākuma sniegt informāciju, bet eh, tie gūs ļab, labumu no tās informācijas, kas ir kļūst pieejama pateicoties valsts pakalpojumiem. Tātad valsts uh, Uh, uzņēmumiem būs mazāk iespējas izdzīvot konkurences ciņā, bet tam vēl būs papildu izmaksas, jo tam būs uh, jāsniedz šī informācija. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies saglabāt uh, lai valsts uzņēmumi netiktu iekļaut šajā direktīvā. Tātad mēs, kā tas bijis līdz šim, mēs vēlamies lai uh, tiktu paredzēts, ka šiem uzņēmumiem nav pienākums sniegt informāciju. Ja tomēr mm, vairākums vēlas, lai tiktu iekļauti uh, valsts uzņēmumi, tad mēs pieprasām, lai um, būtu īpašas prasības izvirzītas privātajiem uzņēmumiem, kas varēs izmantot uh, valsts uzņēmumu sniegto informāciju. Tātad tajā gadienā, kad aba veida uzņēmumi darbojas tajā pašā uh, darba tirgū, tātad arī privātajiem uzņēmumiem jābūt pienākumam sniegt informāciju, lai būtu vienādi konkurences noteikumi. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūdzu Tautas partijas grupas vārdā Bonīkungs. Divas minūtes. Thank you very much. Paldies, un pirmām kārtām paldies referentam par labu ziņojumu, visaptvērošu ziņojumu. Publiskā sektora informācijas direktīva ir solis uz priekšu, lai varētu plašāk izmantot publiskā sektora informāciju, iekļaujot to Eiropas datu ekonomikā. Mums ir nepieciešams aicināt publiskā sektora uh, institūcijas nodrošināt datus un darīt to reālā laika režīmā, izmantojot savu programmatūru, izmantojot dažādu veidu platformas un vajadzības gadījumā, protams, anonimizējot personas datus. Ir nepieciešams pilnībā nodrošināt datu aizsardzību. Ir trīs lietas, par kurām es gribētu runāt. Publiskās institūcijas Šeit pārskat, pārstrādātajā redakcijā tiek runāts par institūcijām, kas, kurām ir uzticēti deleģēta pienākumi, un šie uzņēmumi nav valsts institūcijas, un tad mums ir nepieciešams padomāt, kā šie valsts uzņēmumi vai ar uh, deleģētiem pienākumiem saistītie uzņēmumi, kā mēs varam nodrošināt datu politikas ievērošanu. Uh, Mums ir svarīgi, kā pieminēja arī referents, eh, ņemt vērā visus konkurences principus. Tātad eh, šiem uzņēmumiem ir jābūt pilnīgi tādiem pašiem nosacījumiem, lai nebūtu nekādas atšķirības starp valsts un privāto uzņēmumu, vai nu tas būtu būtiskākais partneris vai kā savādāk, bet būtiski, protams, ir izstrādāt eh, noteikumus. Augstā Uh, augstās vērtības uh, datu apjomi, ir nepieciešams definēt uh, datu kategoriju veidus un kā var nodrošināt harmonizāciju vietējā līmenī, piemēram, statistiskie dati, kas ir saistīti ar transportu, dažādu veidu novērojumi, arī vides dati. Visi šie dati ir uh, būtiski publiskajā sektorā. Dalību valstīm ir pienākums nodrošināt to, lai uh, šie uh, dati būtu pieejami bez maksas un lai tos varētu lejup ielādēt un lai tie būtu pieejami mašīnu lasīšanas režīmā. Un, protams, ir jārunā par to, uh, kāds modelis būs vislabāk, bet tad, kad mēs runāsim par ģeldēto aktu. Jauni noteikumi, kas liek dalību valstīm nodrošināt piekļuvi datiem, uh, Šiem noteikumiem ir svarīgi uh, nodrošināt sistēmu, sistēmu savstarpējo sadarbību un uh, informācijas atkal izmantošanu. Eiropas Savienībā šāds iespējas ir jāievēro. Un pēdējais aspekts ir saistīts ar publiskā sektora informācijas direktīvu. To mēs neatiecināsim uz tiem uzņēmumi, kas ir saistīti ar būtiskākajiem pakalpojumiem, kas iekļaujas tīklā uh, eh, informācijas drošības direktīvā, tāpēc, ka tur ir atsevišķi noteikumi, kas ir saistīti ar viņu sniegtiem pakalpojumiem. Līdz ar to ir svarīgi atvērt uh, tās iespējas, ko mēs varam, bet ja ir papildu nosacījumi, tad tur ir papildu noteikumiem jābūt. Paldies! Paldies Bonikungam! Un tagad S un D grupas vārdā Sariņo kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos teikt, ka mēs tagad skatāmies uz, uz ļoti būtisku tekstu, un tas ir cieši saistīts ar diskusiju, kas mums notika jau iepriekš. Jo tas ir saistīts ar datiem, kuriem ir jābūt uh, savietojumiem ar drošības aspektiem. Šeit ir arī uh, skaidri nošķirts tās valsts institūcijas un privātie uzņēmumi. Un ne jau tikai tādā ziņā, ka gan tie, gan tie ir atbildīgi par datu aizsardzību un privātuma politikas ievērošanu, bet te ir arī svarīgi aspekti, kas ir saistīti ar pārvaldīšanu. Tāpēc, ja balstoties uz datiem tiek nodrošināti valsts pakāpojumi, tad ir svarīgi, lai tas notiktu brīvi un neitrāli. Tieši šādai ideja jāiekļaujas mūsu priekšlikumā. Un tagad mums ir iespēja vēlreiz ieskatīties šajos valsts pakalpojumu Eiropas tīklā. Izmantojot 5G tīklus un izmantojot tās programmas, ko pārvalda Eiropas komisija. Lielas paldies! Un no EKR grupas, diemžēl, neviens nav atnācis, cik žēl. Tad līdz ar to mēs aicināsim tagad Petersena kungu, kas pārstāv Aldi. Lūdzu! Paldies! Paldies! Un es varu izteikties lakoniski, jo es principā varu piebalsot tam, ko ir teikuši iepriekšēji runātāji. Pirmām kārtām tiešām paldies Silikjotis kungam, mūsu referentam, par lielisku sadarbību un uh, uh par viņa darbu uh, ziņojuma tapšanas laikā. Uh, Šis ziņojums tik tiešām nodrošinās uh, turpmāku datu ekonomikas stiprināšanu. Mēs uzskatām, ka arī argumentācija šeit ir ļoti laba, kāpēc vispār ir nepieciešams pārskatīt šos noteikumus, lai mēs varētu virzīties uz priekšu digitālajā uh, vidē un digitālajā laikmetā. Uh, runa par piekļuvi digitālajiem datiem un augstā, uh, augstās vērtības uh, publisko datu piekļuvai. Tā pašā laikā, protams, jāatcerās, e, kāds risks rodas no tā, ja starp valsts institūcijām un privātām e, struktūrām notiek kādi ekskluzīvi e, līgumi un vienošanās. Tas ir noteikti jāņem vērā. Referents šeit runā par jaunu elementu savā ziņojuma projektā, un Alde grupa drīzāk gribētu vienkārši iekļaut šeit valsts institūcijas, tieši tā komis, kā komisija to sākotnēji ir piedāvājusi. Un mēs no savas puses esam gatavi uh, runāt par to, lai tekstā iekļaut augstās vērtības datu uh, komplektus vai datu kopas, bet mēs noteikti turpināsim sadarbību ar lielu interesi. Paldies! Liels paldies, Petersena kungs, un tagad zaļo vārdā Julija Reda. Lūdzu! Liels paldies, priekšsarētāja kungs! Pirmām kārtām vēlos pateikties referentam par ziņojuma projektu. Šis ir ārkārtīgi būtisks dokuments. Mēs uzskatām, ka Eiropas komisija ir ļoti nopietni un krietni pavirzējusies uz priekšu, izvirzot šo jauno koncepciju par augstās vērtības datu kopām. Uh, es gribu paskaidrot ar piemēru, kādēļ tas ir valsts interesēs un tik būtiski. Piemēram, Vācijā mums ir šāda situācija, kad uh, kartogrāfijas dati tiek sniegti pār uh, samaksu. Un, protams, tādi uzņēmumi kā Google var atļauties. Google Maps, piemēram, uh, izmanto šos datus, lai varētu uzlabot savus produktus, bet tos pašus datus nevar izmantot uh, mazāki uzņēmumi vai arī pilsoņu iniciatīvas, tāpēc, ka viņi nevar atļauties. Un tāpēc arī komisija ir izvērtējusi šo situāciju, un viņi ir sapratuši, ka maksas iekasēšana par augstās vērtības datu kopam ir uh, nelīdzsvarota ar to labumu, kas tiek no tā gūts. Un tāpēc arī ļoti labi, ka šeit ir uzsvērti augstās vērtības datu kopas, kurām ir jābūt pieejamam bez maksas. Mūsuprāt, tas ir tiešām solis uz priekšu salīdzinot ar komisijas sākotnējo uh, pak, uh, piedāvājumu, jo komisija plānoja tur deleģēto aktu, kurā viņi varētu šos augstās vērtības datu kopas definēt. Tas nozīmē, ka komisija tiek piedāvātas ļoti lielas manevrēšanas iespējas, bet mums Eiropas parlamentam būtu nepieciešams izmantot savus, uh, savas pilnvaras, uh, Taču deleģētajā aktā ir jābūt iespējai uh, grozīt uh, šos, uh, šīs iespējas, un tad, ja būs deleģētājs akts, tad Eiropas parlamentam būs plašāka kontrole. Šāda būtu mūsu pieeja. Kopumā mēs esam ļoti apmierināti ar referentu pieeju, taču ir divas problēmas, ko mēs saskatām. Viena lietu uh, Kolēģis jau ir pieminējis, mēs uzskatām, ka valsts institūcijām ir jābūt iekļautām darbības jomā. Tas ir tādēļ, ka daudzos gadījumos šiem uzņēmumiem, kas ir saistīti ar valsts pakalpojumiem, viņiem bieži vien ir ļoti vērtīgi dati, nu, piemēram, padomājam par komunālā pakalpojuma uzņēmumiem, viņu rīcībā ir dati, kuri varētu būt ļoti interesanti. Uh, valstī un iedzīvotājiem. Ļoti būtisks aspekts ir neietekmēt konkurences spēju negatīvu, un tas komisijas priekšlikumā jau ir iekļauts. Viens no veidiem, kā mēs varam pateikt pavisam konkrēti, ir tas, ka arī ar uh, pakalpojumu sniegšanu saistītie uzņēmumi varbūt būtu iekļaujami uh, institūciju sarakstā, tā lai varētu pret viņiem izturēties tāpat, piemēram, šie uh, ar pakalpojumiem saistītie uzņēmumi būtu iekļaujami šeit. Eiropas komisija ļoti rūpīgi izvērtējusi, kādas problēmas varētu rasties, ka ja eh, kāds problēmas rasties, ja valsts institūcijas izmanto savas tiesības saskaņā ar uh, datu aizsardzības noteikumiem. Savādāk sanāk tā, ka uh, nav iespējams uh, salikt kopā datus, kas ir iegūti no vairākiem uh, avotiem, un tad līdz ar to datu bāzes tiesības nebūtu izmantojamas, runājot par uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus. Paldies, Reda kundze! Un tagad neviens cits nav klāt no ēna referentiem, līdz ar to es aicinu Grostets kundzi. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Jā, pat tiešām publiskajam sektoram ir uh, pieejami daudzi dati, gan uh, ekonomiski, sociāli, meteoroloģiski uh, par izglītību un tā tālāk. To visu var izmantot mākslīgā intelekta attīstību vai uh, Uh, inovācijām, veselības aizsardzības transporta jomā un uh, citiem uzdevumiem. Tādēļ ir svarīgi iekļaut direktīvas aptvērumā arī publiskos uzņēmumus. Tomēr tāds uh, brīdinājums man. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz publiskiem um, uzņēmumiem, kas sniedz vispārējais nozīmes uh, pakalpojumus, jo šie uzņēmumi strādā konkurences apstākļos un tiem nevajadzētu nonākt neizdevīgākā situācijā. Informācijas izplatīšana, ja šai informācijai ir augsta pievienotā vērtība, tad nedrīkst šie dati nokļūt pie uzņēmuma eh, konkurentiem. Tādēļ uh, ir jānovērš jebkādi konkurences skropļojumi salīdzinot ar privātiem uzņēmumiem, uz ko šī direktīva neatiektos. To vēlos pateikt jau tagad, iesniegšu atbilstošu grozījumu, lai paredzētu, ka šie uzņēmumi var noteikt, kā viņu uh, radītos datus ir iespējams atkal izmantot. Paldies! Un tagad Nīblers kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pirmām kārtām liels paldies mūsu referentam par uh, ziņojumu un arī par paskaidrojumiem. Vēlos arī teikt, ka ļoti labi, ka cik uh, vērtīgi dati mums ir pieejami publiskajā sektorā, un, protams, šie dati būtu izmantojami mūsu iedzīvotāju uh, Uh, vajadzībām, tā lai viņi varētu brīvi piekļūt, un tad ir milzīgs potenciāls attīstīties tieši maziem vidiem uzņēmumiem. Taču man ir arī kāds kritisks komentārs, jo es uzskatu, ka šeit, un tas ir tieši saistīts ar to, ko teica kolēģi Grostata, lai nesanāktu tā, ka mēs pašu būtiskāko izmetam ārā ar tām detaļām, atceramies, kāda ir Eiropas Savienības mērķi, un arī to, ka mums ir ļoti konkrēti ierobežojumi attiecībā uz to, kādi dati ir padarami publiski. Tas ir saistīts ar saturu un atceramies arī, ka o, valsts institūcijām tā varētu būt arī tāda liela nasta, jo daudzos gadījumos tie ir sensitīvie dati. Protams, tas ļoti interesanti, piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar um, ar, eh, ar um, to, kā notiek eh, organizācijas eh, transporta kustības organizācija un kur veidojas sastrēgumi. Jā, šie dati varētu būt interesanti, taču pašā laikā, ja mēs visus šos datus liksim izlikt publiski, tas varētu būt tāds ļoti liels apjoms. Un līdz ar to mums vajadzētu tiešām pārbaudīt, ka varbūt ir kaut kādas iespējas ierobežot datu apjomu. Es tāpat kā kolēģi Grostet uzskatu, ka uh, ir svarīgi nodrošināt šeit konkurēt spēju salīdzinot ar trešajam uzņēmumiem, respektīvi tiem, kas darbojas brīvē tirgu, lai būtu tādi kriteriji, kas ir līdzsvarojami. Un pēdējais aspekts ir par, par grozījumiem, un, protams, es pēc tam arī uh, diskutēšu, ir jādomā arī par atbildību lai nesanāktu tā, ka mēs liksim tagad publiskām institūcijām uh, izlikt datus, bet pēc tam uh, izmantot šo dat, šos datus uh, tiek, iz, uh, tiek veidotas kādas, piemēram, lietotnes, bet lai nesanāktu tā, ka uh, šo lietotņu darbības rezultātā varētu rasties kāda tiesiskā situācija un tā tiks, uh, tajā tiks iesaistīti arī tie, kas ir šos datus padarījuši publiskus. Uh, Tāpēc mums ir nepieciešams padomāt arī par darbības jomu, vai ir nepieciešams darbības jomu attiecināt uz tik plašu institūciju loku, vai varbūt būtu nepieciešams ierobežot. Paldies, Nībleres kundzi! Paldies, Verners uh, kundze! Jā, 21. gadsimtā datiem ir uh, ekonomiska vērtība un ir tikai apsveicams, ja šī uh, Eh, regula radītu eh, tiesisko noteiktību attiecībā uz datu tālāk nodošams. Jādomā par eh, konkurēt spēju, darba vietu radīšanu. Tālāk jautājums, kādus datus mēs vēlamies um, apkopot šajā sistēmā. Vai tas ir saistīts ar aprīts ekonomiku, vai tā jau ir pati par sevi izēviela. viela un 21. gadsimtā tātad datiem ir vērtība un īpaši problēma rodas publiskiem uzņēmiem, kas konkurē ar privātiem uzņēmiem. Tātad nedrīkstētu pieļaut to, kā uh, tiktu apgrūtināt šo publisko uh, uzņēmumu darbību. Šie dati dati ir saistīti ar izdevumiem, un eh, ja privātie uzņēmumi izmantotu šo uz, publisko uzņēmumu apkopotos datus, eh, ja tas ir izdevīgi, bet neizdevīgos eh, uzdevums būtu jāveic tik un tā publiskiem uzņēmumiem. Un tiešām šie uzņēmumi būtu cietēji, ja vērtīgie dati būtu jānodot par brīvu citiem, tas būtu konkurences skropļojums. Ja mēs vēlamies ar šo uh, direktīvu nodrošināt tiesisko paļāvību, tad uh, nevar visu atstāt komisijas ziņā uh, attiecībā uz uh, Uh, deleģēto aktu pieņemšanu. Un komis nedrīkstētu pieļaut uh, tādus uh, nu, nepatīkamus pārsteigumus, ja komisija pati varētu definēt šos atklājumos datus. Un tagad vārds komisijas pārstāvim. Jā, paldies, pateicos referentam par uh, Uh, sagatavot to ziņojumu projektu un par uh, deputātu paustiem komentāriem. Jā, tur ir uh, ļoti skaidri daudz kas pateiks par datu nozīmi uh, darba vietu radīšanā un citos jomos un arī par to, ka nevalstiskām organizācijām šie dati ir svarīgi. Tātad šis uh, būtiskās datu kopas būtu pieejamas visā Eiropas Savienībā. Tika pieminēta datu aizsardzība. Par to nav šaubu, ka šī direktīva jāizteno, eh, ievērojot ja visus datu aizsardzības noteikumus. Un eh, attiecībā uz datu atkal izmantošanu šeit ir eh, vislielākās barjeras tieši maziem vidējiem uzņēmumiem viss pieejamais uh, materiāls, kas ir mūsu rīcībā, ka no uh, šiem uh, datiem, ja tos uh, padarīt pieejams, mēs varētu gūt daudz lielāku ieguvumu nekā tas ir šobrīd. Tāpat ir arī problēmas, uz ko ir norādīts. Mēs ļoti uzmanīgi izvērtējām publisko uzņēmumu salīdzinošo e, situāciju, ņemot vērā komisijas ierē, ierosinājumus. Nu, mēs šeit nerunājam par uh, vi, brīvi pieejamiem datiem uh, attiecībā uz publiskiem uzņēmumiem. Uh, Digitālās uh, Eiropas programmas ietveros ir iespējams finansēt atsevišķus pasākumus, kas tiek prasīti no dalību valstīm. Paldies! Tagad Silikjotis kungam vārds noslēguma vārdi. Paldies priekšstādātāji, vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu komentāriem, novērojumiem. Es neatkārtošu tos tematus, kas šeit izskanēja Vienīgais, ko vēlos tagad vēlreiz sacīt, ir tas fakts, ka tam jābūt nevis īstenošanas aktam, bet gan aktam, kas parāds, ka arī parlaments var piedalīties eh, diskusijās, lai tiktu izveidots saraksts. Runājot par publiskajiem uzņēmumiem, saprotu tiem kolēģiem, kas norādīja, ka nekādā gadījumā nedrīkst uh, radīt nelabvēlīgas konkurences apstākļus. Ir ļoti daudz publisko uzņēmumu, īpaši pašvaldībās un tajās jomās, kur ir sīva konkurences cīņa. <clears throat> Tāpēc nedrīkst uh, panākt nelabvēlīgu konkurenci. Te bija arī runa par uh, konkurences kropļojumiem. Es jau varu uz to norādīju. Var atrast veidu, kā privātie uzņēmumi, kas darbojas tajā jomā, kur darbojas arī publiskie uzņēmumi, sniedz datus. Runāt par uh, lab, mm, labdarības organizācijām, vispārēji labumu organizācijām jāuzmanās šai sakarā. Uh, jo mums eh, šeit, mūsu komitejā, jāatrod eh, tādas eh, klauzulas, lai šie uzņēmumi nebūtu nelabvēlīgākā situācijā salīdzinot ar citiem. Es ceru, ka tuvāko mēnešu laikā mēs turpināsim diskusijas un varēsim panākt vēl labāku direktīvas tekstu. Paldies! Liels paldies referentu kungam! Vēlos jūs informēt, ka. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 11. oktobris šogad. Tagad, kolēģi, pārējām pie cita svarīga temata, tātad Eiropas aizsardzības fonda izveide. Gribu atgādināt, ka Eiropas aizsardzības fonds ir jauna programma, kas apvieno uh, Eh, pētniecību un industriālās inovācijas aizsardzības jomā. Un eh, tas uh, ir saistīts ar apvārsnis. Eiropa pierā, ierosina piešķirt komisija pie 20 miljārdus un 4,1 miljārds no tiem paredzēts sadarbības īstenošanai pētniecības projektos. Tad šeit ir runa par liela apjomā programmu. Esam saņēmuši 457 grozījumus komisijas priekšlikumam un 98 grozījumus ir sagatavojis pats uh, referents. Esam paredzējuši šai diskusijai 40 minūtes un tagad vārds profesoram Krasnodebskim, kurš mūs iepazīstinās ar grozījumiem, viņam rīcībā piecas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Runājot par grozījumiem, to ir daudz. Pirmām kārtām liels paldies kolēģiem, kas 358 grozījumus ir iesnieguši, tas ir papildu maniem grozījumiem. Varētu teikt, ka, un mēs visi varam piekrist, principiālām lielām, lietām. Par to, ka ir nepieciešams Eiropas aizsardzības fonds, kas no vienas puses varēs nodrošināt konkurētspēju Eiropā, un te pašā laikā tas ir arī līdzsvarots un taisnīgs veids, jo tas ir saistīts ar mm, politiskām pārmaiņām, kas notiek Eiropas Savienības kaimiņos. Tātad no vienas puses mums ir tādi grozījumi, kas tieši um, norāda uz to, ka varbūt ir zināma neusticēšanās šāda veida programmai un, un tiek paustas bažas un pat bailes, eh, kas tieši ir tagad grozījumu uh, veidolā, kā varbūt uh, dalību valstu iespējas noteikt savu aizsardzības politiku tiek ierobežotas. Te pašā laikā daudzi grozījumi, ko iesniedza kolēģi, kādreiz ir saistīti ar tādu cerības staru par uh, šādu fondu izveidi. Es pat teiktu, ka lielākā daļa no šiem grozījumiem uzskata, ka Eiropas aizsardzības fonds ir uh, lieliska iespēja strateģiski pieiet aizsardzības jomai. Ir vairāki priekšlikumi, kas uzlabo nepieciešamību nodrošināt aizsardzības jomas konkurētspēju un arī labāko aizsardzību pret trešajām valstīm. Tiek runāts arī par inovāciju atbalstīšanu šajā programmā, un tāpēc varu tikai piekrist visiem grozījumiem, kas aicina palielināt budžetu, kas ir tieši saistīts ar e, tehnoloģiju attīstību ir zināms atšķirības starp mani un no citiem uh, deputātiem, kas ir e, piedāvājuši savus grozījumus. Tie ir saistīti ar septīto pāntu ētiskiem jautājumiem. Protams, šeit ir nepieciešams um, runāt par loģisku risinājumu. Tas nozīmē, ka būs jāstrādā pie kompromisa. No vienas puses ir jābūt tiesiskai noteiktībai. Uh, Un te pašā laikā komisija ir jābūt arī iespējais ētiskos aspektus kontrolēt. Nu, tie ir saistīti ar Eiropas Savienības kopīgo darbību. Tad jautājums, protams, ir Eiropas parlamenta loma. Varbūt ir kādi produkti vai tehnoloģijas, ko Eiropas uh, Savienība nevēlas vai neplāno finansēt. Nākamie aspekti ir saistīti ar desmito pantu. Uh, kas ir darbībā iesaistītie uzņēmumi. Esmu dzirdējis arī tādu ideju par to, ka Eiropas nauda ir jādod tikai Eiropas uzņēmumiem, un izskatās, ka lielākā daļa piekrīt manam uh, viedoklim par to, ka ir nepieciešams uh, definēt, kas ir Eiropas uzņēmums jo tas ir saistīts ar aizsardzības interesēm. Izskatās, ka mēs esam panākuši kaut kādu tādu risinājumu, tā lai Eiropas aizsardzības uh, joma varētu darboties, būtu nepieciešams definēt noteikumus attiecībā uz fondu sadali. Protams, ir arī savas atkāpes, Taču, piemēram, uzņēmumi, kas neatrodas Eiropas Savienībā, taču viņiem ir filiāli un viņi maksā nodokļus, arī šāds uzņēmuma variants ir iespējams. Mums ir dažādi viedokļi, tie pašā laikā var konstatēt, ka mums ir daudz, kas vieno. To jau esmu konstatējis pirmajā referentu sanāksmē, jo es redzu, ka cilvēki ir gatavi uz kompromisu, tas ir ļoti pozitīvi, tas ir saistīts tieši ar kopējā aizsardzības politiku. Šobrīd esam izstrādājuši augstās kvalitātes tekstu, paldies arī Grostatas kundzei. Un es arī uzskatu, ka ja vien iespējams mums būtu nepieciešams mm, pieturēties pie šiem risinājumiem, jo ir skaidrs, ka mums nav daudz laika, lai mēs varētu panākt kompromisu, un tad um, būs jau paredzēts trialogs. Paldies jums! Thank you very much. And... Liels paldies. Un tagad ETP grupas vārdā Grostets kundze. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlējos pateikties referentam par ļoti labo sadarbību, kas ir nepieciešama pie šāda vērienīga projekta Tātad eh, pat, paldies mūsu kolēģim mm, par sadarbību. Šis uh, fonds uh, 2020. un 2027. gadam ir svarīgs, domājot par pētniecību, par rīcību spēju 13 miljārdi eiro. Tas ir liels budžets Tas ir vērienīgs uh, plāns, un šis finansējums ir efektīvi jāizmanto. Un, lai to panāktu, akcents jāliek uz izcilību, konkurētspēju uh, projektu atlases procesā, un to arī uh, mēs uh, vēlamies ar grozījumiem panākt. Tāpat jāatsakās no pārāk sarežģītām schēmām, ko esam uh, piedzīvojuši iepriekš aizsardzības programmās, ka tika īstenota sadarbība, bet izmaksas bija pārāk liels un bija arī kavēšanās. Tātad, eh, ja mēs gribam eh, piesaistīt pēc iespējas lielu projektu skaitu, šis eh, fonds ir jauninājums par 2019. 20. gada programmā ir jāatbalsta jau pastāvošā sadarbība, ja tā atbilst fonda mērķiem, un tāpat jārosina īstenot jaunas sadarbības projekti. Un tādējādi Eiropas Savienība varēs piesaistīt Eiropas līmenim labākos projektus no dažādām dalību valstīm. Tāpat jānodrošina pēctecība 2019. 20. gada programmai šajā nākamajā programmā. Es ierosinu kopā ar citiem ETP kolēģiem harmonizēt normas par uh, intelektuālo īpašumu starp šīm abām sadaļām, tātad pētniecību un izstrādi. Uh, Un um, visbeidzot, uh, šā fonda ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas Savienība vairs nebūtu atkarīga no trešo valstu izstrādājumiem šai jomā, un tādēļ ir ļoti daudz grozījumu par atbilstības uh, kritērijiem, atbilstīgiem uzņēmumiem Un uh, tām visām ir jānāk par labu Eiropas uzņēmiem. Tā ir Eiropas Savienības nauda, jo citas valstis tā jau rīkojas. Un šajā jomā mēs nedrīkstam būt naivi. Tas uh, īsumā ir, tātad bija rezumējums par, manuprāt, svarīgākajiem punktiem, un es domāju, ka referendu mums izdosies panākt vienošanos, lai šis projekts būtu pēc iespējas vērienīgs. Paldies! Paldies! Sociāla demokrāta grupas vārdā Grifins kundze, kura aizstāv Martelu kungu. Jā. Ja Eduards atvainojas par to, ka nevarēja pats ierasties uz šo sanāksmi, jo viņš tika uh, sodīts par uh, savām darbībām tūku streika laikā un tādēļ nedrīkst iziet no sava biroja. Tā tad uh, eh, pēc pirmās viedokļu apmaiņas uh, mums uh, Ehm, tātad notiek šī diskusija, ir svarīgi formulēt argumentus. Šī ir ilgtermiņa programma, kam piešķirti 13 miljārdi eiro, lai stiprinātu uh, rūpniecisko uh, kapacitāti dalību valstīs, lai aizpildītu pastāvošos robus Un, ja mēs necīnīsimies to visu darīt, tad pēc septiņiem gadiem nonāksim vēl sliktākā situācijā, būsim pilnīgi atkarīgi ne tikai no ASV, bet varbūt arī Ķīnas tehnoloģijas. Kur šeit ir tehniskā, tehnoloģiskā autonomija? Tāpat ir jādomā par eksante ētikas pārbaudi un arī pēc parlamenta pieprasījuma projekta īstenošanas laikā. Tie ir sensitīvi un slepeni projekti, un mēs nevaram izvairīties no publiskām debatēm par šo jautājumu. Tāpat atsauces uz tā, ieroču tirzniecības līgumiem ar skaidām norādēm, kas ir pieļaujams un kas neatiec, ne tikai attiecībā uz izstrādājumiem, Zaļie ierostina piešķirt īpašas atļaus ievērot procedūras, bet mums ir jādomā arī par ģeopolitisko un humanitāro situāciju. Ir daudz problēmu, ko vēl vajadzētu pieminēt, bet, nu, trūkst laika, bet mums noteikti jādomā par ietekmi uz vidi. Nedrīkst paredzēt izņēmumus attiecībā uz oglekļa pēdu, tāpat jādomā par uh, dzimumu līdztiesību, jābūt atklātībai un cīņai pret korupciju un jāatzīst, ka ir jau sasniegts progress pirmajā sanāksmē attiecībā uz ceturto pantu, pateicoties referentam un ēnu referentiem, bet mēs nedrīkstam neapspriest nopietni uh, punktus, kas ir minēti mūsu iesniegtajos grozījumos. Paldies! Liels paldies! Pāriesim pie nākošā runātāja, Alda grupas vārdā. Rukē kungs, paldies, paldies priekšstādātē. Es atvainojos par savu aizmukušo balsi. Nu, gan jau tas pāries. Pateicos eh, referendam par viņa darbu kvalitāti, sadarbība ir labi sākusies. Mums notikusi jau pirmā sanāksme. Vēlējos tikai sacīt, ka, kā jau priekšstādātājs pamatot sacīja, šis ir svarīgs tēmats, kas pavar diskusijas par Eiropas aizsardzības politiku. Tas ir pilotprojekts, ņemot vērā problēmas apjomu uz mūsu planētas, tad skaidrs, ka šī programma īstenojam tikai ar kopīgajiem savienības spēkiem. Neviena dalībvalsts pat par sevi nevar īstenot tik apjomīgu plānu saistībā ar aizsardzību. Tātad te ir runa par mūsu komisijas aizsardzības politiku un Eiropas Savienības aizsardzības politiku šī apsvēruma dēļ. Sadarbības jautājums ar trešām valstīm uh, noslēpuma jautājums, patentu jautājums, intelektuālā īpašuma un eksporta jautājums. Uh, eksports tas šajā kontekstā ir vēl svarīgāk kā citos. Um, tika pieminēts ētikas, morāls, klimata un cilvēka problēmas. Um, tās arī var iekļaut šajā jautājuma lokā, tāpat kā tas darīts citur, taču šie aspekti nedrīkst kļūt par kontrolas instrumentiem, kas neņem vērā šī temata ļoti īpašo nozīmi. Tāpēc šīs problēmas, ja tās ir jāpie, jāpiemina, tad tās nedrīkst uzskatīt, uh, izmantot par tādu kā bremzējošu faktoru. Eiropā ir jāizstrādā šāda veida politika, tāpēc mēs sadarbojamies kompromisa garā nešaubos par to, ka mēs panāksim kompromisu risinājumu, kas panāks uh, mūsu parlamentā plašu balsu vairākumu. Paldies! Lielas paldies! Vai kāds zaļo politiskās uh, grupas vārdā vēlas izteikties un no goe? Vai kāds vēlas izteikties? Ne, neviens. Un EFDD? Nu, labi. ENF. Lušavaļie kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man uzstāšanās būs īsa, jo, kā zināt, personīgi esmu iesniegus grozījumu par komisijas priekšlikumu noraidīšanu. Man jau ir bijis iespēja izteikt, ka šī programma vēlas izveidot neleģitīmu Eiropas aizsardzības fondu. <clears throat> tur tiek veidot saiknes ar mūsu industrijas nozarēm un mūsu armijām. Tas ir militāri industriāls uh, projekts, kad mēs zaudēsim uh, nacionālo suverenitāti, nododot uh, taisa skaitā arī mūsu nacionālo aizsardzību. Turklāt daži komentāri vēl par mūsu kolēģi iesniegtajiem grozījumiem. Man šķiet loģiski, ka finansējums tiek piešķirts eh, uzņēmumiem, kas ir Eiropas Savienībā, nevis ar eh, savu mītni kaut kur asociētais valstīs. Aizsardzības industrijas jomā ir neloģiski uzskati Izraēlu, Turciju, Albāniju un Tunisiju par partneriem, kas ir eh, līdzīgi partneri kā dalībvalstis. Tieši tāpat uzņēmumu, kas ir ar mītni Eiropas Savienībā, bet kurus kontrolē trešo valstu organizācijas, arī nav jāiekļauj šai projektā. Šo uzņēmēju uh, līdzdalība ir iespējama tikai tad, ja viņu īpašumā ir tehnoloģija, kuras mums nav un kas ir absolūti nepieciešama Eiropas Savienībā. Uh, jāparāda dalībās pilnīgi suverenitāte attiecībā pret trešo valstu industrijā. Esmu iesniegusi vairākus grozījumus, lai nodrošinātu Eiropas parlamentu kontroli par dažādiem posmiem un lai netiktu arī pieņemta tehnoloģija, uh, ja tā netiek apstiprināta dalībvalstī, kur uzņēmumam ir mītne. Paldies! Grifinas kundzei vārds viņas pašas vārdā. Jā, es uzstājos pats savā vārdā. Eiropas koncentrēšanās uz aizsardzību jau uh, sen uh, bija <laughs> jāīsteno, un es esmu priecīgi, ka Eiropas parlaments ir apstiprinājis uh, šo virzību. Tekstā bija paredzēta grozījuma par uh, dzimumu līdzsvaru, jo drošības eksperta panelī jāiekļaujas sievietes. Aizsardzības uh, uzņēmumiem, diemžēl, ir nelāga reputācija saistībā ar skandāliem un uh, uh korupciju un kukuļdošanu. Jānodrošina vienādi standarti visam organizētam. To var panākt uh, tā, ka tiek neļauta piekļuva uzņēmumam, kas ir, kam ir slikta reputācija ir arī daži tekstuāli grozījumi, kas paredz, ka piegādes ķēde ir vienlīdzīga. Paredzēts, ka arī subsīdijas trešo valsts kompānijām var tikt izmantots. Komisija apsvērumā saka, ka šis fonds uh, var sniegt savu ieguldījumu klimata temata izcelšanā, taču regulā tas nekur tālāk, pāntā neizpaužas, tāpēc grozījumi, kas saskaņo uh, militāro jomu un aizsardzības jomu ar mērķi samazināt uh, eh, CO2 uh, eh, arī ir paredzēti. Mēs ceram, ka būs veiksmīgas diskusijas tālāk. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nobody, okay. Neviens, labi. Tad Eiropas komisijas vārdā izteiksies Alēns Aleksis no izaugsmas ģenerāla direktorāta. Paldies priekšstādāt. Vispirms vēlamies pateikties referentam par uh, viņa ziņojumu, kas uh, plaši atbalsta komisijas priekšlikumu, dažu komentāru par komisijas priekšlikumu. Jā, te ir runa par uh, Eiropas industrijas konkrēti spēju apsvērumu dēļ. Mēs uzskatām, ka ir īpaši jāveicina Eiropas uzņēmumu darbība tā kā tas tika darīts ADIDP programmā. Taču nevar izslēgt sadarbību ar uzņēmumu, kurus kontrolē trešās valsts, taču tur ir konkrēti kritērija, kā to paredz arī koplēmumu pieņēmumu ADIDP programmā. Otrakārt, nav runa par uzņēmumu finansēšanu, mērķis ir sadarbība. Mēs uzskatām, ka ir jāpanāk, ka vairākas Eiropas, vairāk Eiropas Savienības uzņēmums sadarbojas, lai sniegtu finansējumu šim projektam. Būtībā mēs esam atkārtojuši uh, uh, to, kas ir paredzēts attīstības programmā, taču mēs esam ņēmuši vērā notikumu attīstību gaitu, īpaši attiecībā uz uh, inovāciju. Uh, Un tad mēs varam redzēt, vai tur ir tikai 5% budžeta vai vairāk. Nu, jāparedz elastība, nedrīkst būt ļoti stingri noteikumi. Šīs uh, eh, inovācijas mums ir ļoti svarīgas, ja vēlamies plānot uh, mūsu attīstību 10-15 gadu skatījumā. Vēl mums ir ļoti svarīgi nodrošināt ētisko kontroli. Šī apsvēruma dēļ regulē esam paredzojuši, tāpat kā tas bija paredzēts EDATP. Uh, ka tikai tie pētniecības projekti, kas e, atbilst starptautiskajām tiesībām, varēja saņemt finansējumu. Un esam paredzējuši arī kontrolas pasākumus, ka tiek īstenoti pētījuma projekti. Mēs uzskatām, ka ar šiem diviem kritērijiem mēs uh, atbilstam ētikas pārbaudas prasībām. Un, protams, uzņēmuma drošība arī ir svarīga. Esam gatavi šai ziņā arī sadarboties ar Eiropas parlamentu un padomu, lai uzlabotu redakciju. Treškārt vēlos atgādināt, ka šī ir kopienas programma. Tas ir kā pašsaprotams, bet tā nav starpvaldība programma, bet gan kopienas programma, kas parāds uh, arī Eiropas parlamentam nodrošināt budžeta kontroli. Tad arī Eiropas aizsardzības aģentūrā ir svarīga loma, taču tam visam ir jāievēro AKI komunitēra noteikumi. Paldies! Liels paldies par jūsu komentāriem! Tagad aicinām mūsu referentu Krasnodemska kungu lūdzu. Lielas paldies! Paldies visiem kolēģiem par tiešām ļoti interesantiem komentāriem. Tas parāda. Co do ogólnych zasad będziemy musieli Izskatās, ka mums būs nepieciešams eh, turpināt strādāt pie detaļām. Un, protams, pie kompromisiem turpināsim strādāt, bet um, vēlos teikt, ka šajā darbā ir nepieciešams ņemt vērā uh, arī specifiku, kas ir saistīts ar aizsardzības uh, nozare par to, kas ir klienti, tie gal galā ir dalība valstis. Un tas nozīmē, ka ir zināms ietvers, kurā drīkst darboties. Komisija runāja par to, ka programmai ir. Uh, dalībvalstu sadarbības raksturs, un, protams, atceramies, ka mēs šeit runājam par dalībvalstīm, kas iepirks šīs programmas darbības rezultātus, jo līdz ar to dalībvalstīm ir daudz plašākam iespējām jābūt iedarb, līdzdarboties un sadarboties nekā varbūt citās programmās pat. Bet kopumā mēs runājam par sadarbību, par iespēju nodrošināt labāku aizsardzību. Mēs esam runājuši par vairākiem ētiskiem jautājumiem, par vairākiem jautājumiem, par, kas ir saistīti ar to, kas, kas drīkst piedalīties šajā projektā. Un varam pilnībā visi piekrist, ka runa nav par to, ka tiktu finansēt uzņēmumi, kas atrodas ārpus Eiropas. Bet, protams, jautājums ir, kā mēs definēsim šo Eiropas uzņēmumu. Un tas ir jādefinē tā, lai dif šī definīcija ņemtu vērā Eiropas Savienības intereses un, protams, atkal ņemtu vērā uh, atsevišķu dalību valstu aizsardzības intereses. Es domāju, ka šai programmai būs uh, pievienotā vērtība. Protams, mēs nevaram šobrīd uh, uh, jau noteikt, kādi būs uh, aizsardzības programmas eh, rezultāti, bet noteikti mēs varēsim ar prieku skatīties uz rezultātiem. Lielas paldies jums par šiem komentāriem. Mēlos atgādināt jums, ka balsošana mūsu komitejā, ITRA komitejā, notiks 21. novembrī. Ir paredzēts balsots 21. novembrī par šo ziņojumu. Un tagad. Uh, um, well, like... Tagad es vēlētos pāriet pie 23. punktā regula par ENIS, Eiropas Savienības uh, kiberdrošības aģentūra. Uzklausīsim īsu ziņojumu no mūsu referents puses Angelikas Nībleres. Jūs zināt, ka kiberdrošības akts ir ļoti svarīgs. Pat labā norisinās spraigas diskusijas trialogā. Varbūt jūs dažos vārdos referents kundze varētu pastāstīt par to. Tas būtu ļoti interesanti. Paldies, kāds ir jūsu viedoklis par to, kā norisinās diskusijas? Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es tiešām labprāt pastāstīšu par to, kā iet šobrīd ar šo ziņojumu Jūlijā tika piešķirts uh, trialoga mandāts un septembrī vēlreiz apstiprināts. Līdz šim divas trialoga sanāksmes ir notikušas. Vēlos pateikties mūsu referentam un mūsu priekšsēdētājiem par to, ka viņš personiski bija klāt. Uh, mūsu trialogā pirmām kārtām tika runāts par Enises aģentūras mandātu un pilnvarojumu jo uh, ir nepieciešams Eiropā izveidot uh, certificēšanas sistēmu, kas būtu izmantojama. Novembrī ir paredzēts vēlreiz tikties trialogu ietvaros, un 28. novembrī ir paredzēts pabeigt sarunas. Respektīvi, ir vēl pēdējais trialogs, ir paredzēts tāds pēdējais, tiešām, lai pabeigtu to darbu par saturu. Varu izteikties pavisam īsi. Būtiskākais jautājums ir uh, saistīts ar to, kādas pilnvaras un kāda uzdevumi būs Enises aģentūrai. Tiek runāts arī par budžeta dubultošanu un uh, par to, ka ir jānodarbina vairāk cilvēki. Mēs ļoti gribētu, lai Enisa darbotos Eiropas Savienības līmenī un lai, lai tas tā darītu, to darītu uh, veiksmīgi, un tiek runāts arī par dimensiju, kas ir pāri dalību valstīm, un ka tas ir Eiropas uh, uzdevums. Un tas viss ir jākonstatē, tāpēc arī Enise ir jābūt ļoti konkrētai lomai, un Enisa līdz ar to ir atbalstošā institūcija. Mums ir nepieciešams par to visu runāt un panākt kompromisu. Uh, Trešā, vēl viens aspekts ir saistīts ar certifikācijas grupu, kā mēs varēsim certifikācijas vajadzībām apvienot dažādu interesēto pušu intereses, jo tiek piedāvāti dažādi veida modeļi dalību valstīm vēlētos pašiem lielākā mērā līdzdarboties ENISA darbībā un sniegt informāciju par to, kā darbojas viņu Eh, drošības sistēmas, bet mēs pasakam, ka nevar tā darīt, ka tas, tam visam ir jānotiek caur Eiropas komisiju. Un tad šāda sarunas mums vēl notiek. Tad notiek vēl arī sarunas par to, vai certifikācija ir jābūt obligātai, jo tas ir saistīts arī ar eh, kritisko infrastruktūru, vai tā ir nepieciešama īpaša certifikācija dalību valsts šobrīd šo jautājumu. Uh, nodarbojas, un pagaidām tur nav nekādu soļu uz priekšu. Pēdējais aspekts ir saistīts ar patērētāju, jo patērētājiem, protams, ir arī sava loma, un tāpēc mēs gribētu, lai certificētie kiberdrošības projek, produkti varētu sniegt informāciju no ražotāja puses. Un Šeit dalība valstis pagaidām atturās, un tātad padome vēl nav gatava atbalstīt šādu produkta informāciju, bet uh, mēs uzskatām, ka vienkārši ir nepieciešams par šo jautājumu turpināt runāt. Kopumā varam teikt, ka esam uz pareizā ceļa, te pašā laikā dalībvalstis pasaka, ka kiberdrošība ir mūsu pamatkompetence un mēs nevēlamies to atdot. Un jau tagad dalību valstīs ir izveidota uh, sava uh, pieredze un ir savi eksperti, taču mēs vēlamies to visu novirzīt uh, Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Lielas paldies par jūsu skaidro izklāstu. Vai ir kādi komentāri vai jautājumi? Porībi kungs lūdzu. Paldies Angelikai Nīblei. Mēs šeit runājam par digitālo tirgu, par globālo ietekmi un par to, ka ir nepieciešams nodrošināt uh, uzticību arī tam, lai internetā cilvēki varētu darboties, ir nepieciešams nodrošināt uzticēšanās pakāpe. ENISA ir tā institūcija, kas varēs ļoti veiksmīgus risinājumus piedāvāt Ir jānodrošina sadarbība arī ar BEREK, jo BEREK kāreiz ir tā aģentūra, kas ir saistīta ar digitālo iekšējā tirgu, tā ir regulējošā institūcija, un tāpēc arī ENISA būs tā institūcija, kas varēs veiksmīgi sniegt savu pienesumu. Un iekšējais tirgus mums ir nepieciešams nodrošināt uh, pakalpojumus, un līdz ar to ENISA un BEREK ir jāsadarbojas jo ir skaidrs, ka tīkls tikai ar e, digitālo e, sadarbību, tikai šādi tīkls ir veidojams visveiksmīgākā veidā. Eiropas kiberdrošība būtu jāstiprina, un ja ir attīstība no Enisas puses, tad uh, paldies Angelikai un noteikti turpināsim sadarbību. Tagad esmu uz pareizā ceļa. Lielas paldies, kolēģi! Ļoti skaidri komentāri Angelika. Vai jūs vēlētos ko pakomentēt? Nē, skaidrs, labi, tad liels paldies. Vēlos jums atgādināt, dārgie draugi, ka tas bija 23. darba kārtības punkts. Tagad mēs atgriežamies pie 17. punkta priekšlikums, ar ko izveido vienotā tirgus uzņēmumu, to starp mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu. Mūsu referenti ir Patricija Toja, priekšsēdētāja vietniece, un vēl vēlos teikt, ka daudzgad finanšu schēma apvieno divas esošas programmas. Viena no tām ir kosme programma, un mums ir ekskluzīvas kompetences paredzētas 54. reglamenta pantā. Tātad šai gadījumā par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar kosmē, mums ir dalītas kompetences ar IMCO, ENVI, AGRI un EKON komitēm ar citiem aspektiem, attiecībā uz citiem aspektiem šajā priekšlikumā. Tātad daļa no šī priekšlikuma. Uh, par vienoto punktu tirgu ir mūsu ekskluzīvā kompetence. Un daudzi citi punkti, gandrīz viss, ir mūsu dalītā kompetence ar citām komitejām. Vārds Patricētoji. Paldies priekšsēdētē. Es ļoti labi zinu, ka šīs uh, dalītās kompetences ar citām komitejām nozīmē to, ka priekšsēdētājiem bija smagi sīvi jāstrādā. Uh, jācīnās priekšstādātā konferencē, lai panākt mūsu lomu, ņemot vērā programmu saturu un aptvērumu. Tā tad nevarēja izvairīties no tā, ka arī citas komitejas gribēja spēlēt savu lomu. Un es zinu, ka mūsu priekšstādātāja Buzeka kunga paveiktais darbs nebija viegls. Ir jaunā kosmēta programmas versija. Šī programma, jāsaka, ir darbosies labi. Diemžēl tās rīcībā nebija pie daudz resursu, taču daudzās dalībvalstīs tā darbojās. Un tā atainoja tādu Eiropu, kas ir tuva maziem vidiem uzņēmumiem. Varbūt ir vajadzīga tālāk vienkāršošana, tas taču vispārējais tēls bija pozitīvs. Uh, Es zinu, kas notika manā pilsētā reģionā attiecībā šo programmu. Tēls ir visnotaļ labvēlīgs. Mēs zinām, ka mazie viedēji uzņēmumi, tā izskaitā arī mikro uzņēmumi, eh, smagi cieta industriālās ekonomiskās pārējas laikā un lai pārdzīvotu šīs pārmaiņas kas tiek sagaidīts no industrijas, no vienas puses no ekonomiskās un finansiālās, pēc, no, pēc ekonomiskās un finansiālās krīzes, un tad pēc tam, kad uh, globalizācijas vilni smagi eh, skāra visus operators. Šai ziņā mums vispirms jāuzsver viens svarīgs specifisks faktors kosmē, kas būs būtis arī nākotnē. Proti, mums ir jāsniedz Eiropas Savienības līmeņa atbalsts saistībā ar tām attiecībām, ar kurām saskars MVU, inovācijas kontekstē, tehnoloģiskais izmaiņas, jaunas preces un procesi. Un tad arī novatorisms eh, procedurālā ziņā. MVU eh, centušies modernizēties no tehnoloģiskā, tehnoloģiskā viedokļa, bet tas nozīmē, ka jāapmāca arī viņu personāls, lai tas prasti izmantot jaunās tehnoloģijas, tātad jāpārorganizē darba procesi, jāiegūst jaunas prasmes. Un tad vēl arī finanšu jautājums, kas tiek skārts piekļuvu kredītam. Un tam visam jānotiek vienas ekosistēmas ietveros, kas sasaista mazos vidējos uzņēmums un mikrouzņēmums ar lielākiem uzņēmumiem. Un tas viss norisinās integrētā veidā. Ir tāda lieta kā uzņēmumu tīkli konkrētā reģionā Kosme ir e, pārpludināta ar dažādiem aspektiem, kas jāņem vērā, tā skatā arī statistikas dati. Iespējams, ka tāpēc š, tā ir mazāk redzama nekā vajadzētu būt. Iespējams, ka programmai vajadzētu paredzēt stiprāku pašai savu identitāti. Un es domāju, visu, visu ko mēs varam darīt, lai uzlabotu kosmas tēlu, ir tā vērts. Es domāju, tas ir svarīgi pilsoņiem. Ir jāstiprina tās zīmols, jāpanāk, ka tā kaut darbojas. Es domāju, ir svarīgi, ka ir savādi, ka komisija paredzējas budžeta samazinājumu kaut kam, kas labi darbojas. Būtu interesanti dzirdēt, kā komisārs Otingurs to pamato. Vajadzētu paredzēt vairāk resursu, nevis mazāk. Īpaši tad, ja vēlamies atbaldi, atbalstīt mūsu ekonomikas nozars, uz to mums jāraugās kopā, jāskatās arī, kādu rīcību mēs varam veikt attiecībā uz biznesu kultūru un uh, apmācības prasībām un pārvaldības izmaiņām. Es domāju, mums ir jāstiprina citi programmas aspekti, piemēram, Eiropas uzņēmumu tīkls European Enterprise Network ir tīkls, kas darbojas labi daudzās valstīs, un es domāju, mums jāstuprina tā loma un jāpiešķir tam jauns pilnvars. Citās valstīs tas ir darbojies mazāk veiksmīgi. Mums jā, jāskatās, kāpēc tā ir noticis, lai komisija izvē, izvērtē, kādiem jābūt standartiem, lai tīkls sniegtu tādu pašu pakalpojumu visās valstīs. Uzņēmumu, Eiropas uzņēmumu tīkls darbojas labi, sniedzot padomus, atbalstot uzņēmumus dažās valstīs, citās vēl kas sliktāk. Zinu, ka ir atšķirīgs juridiskās prakses, un tomēr pie tā ir jāpiestrādā pēdējais punkts kā jau ierosināju manā grozījumā, vēlos paskatīties arī uz sociālajiem uzņēmumiem. Mēs runājam par sociālā tirgus uzņēmumiem Eiropā, bet bieži vien tie ir sociālā tirgus uzņēmumi, kas ir savu veidu bezpēļņas organizācijas, bet viņi ir izturīgi, viņi neatlaiž personāla krīzes situācijai jo viņi jūtas tuvi cilvēkiem savā reģionā, viņi nevēlas atlaist cilvēkus. Viņiem ir svarīga loma tādā jomā kā telekom un jānodrošina, ka arī šiem uzņēmumiem ir lielāka piekļuva kosmē. Um, mums ir jāinvestē vairāk Eiropā. Tas arī parādījās sarunās Referents vidū es domāju, nevajag pielikt punktu tai lietai, kas labi darbojasies. Erasmus, piemēram, ir pazīstams visā pasaulē. Kāpēc gan kaut ko paņemt no šeit, no tā, kas labi darbojies? Un es šai sakrā iesniegšu grozījumus. Investiju, Erasmus un Kosme. Uh, uh, ir atbalsts pelnījuši. Jums vēl būs iespēja izteikties diskusiju beigās, saka priekšstādājs pārtācot to izskundzi. Aicināšu ēnu referents izteikties ETP vārdā Rībikungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties arī uh, referentam, ja mēs šo programmu ļoti labi eh, saprotam, savulaik tā bija programma maziem vidējiem uzņēmumiem, konkurēt spējas programma, iepriekšējā eh, Austrijas prezidentūrā tā veiksmīgi tika apstiprināta, un tādēļ esmu optimistisks arī par šā projekta virzību Austrijas prezidentūras laikā. Jāzina, ka mazie vidējie uzņēmumi ir Eiropas Savienības ekonomikas uh, mugurkauls uh, un uh, divas trešdaļas darbinieku tās nodrošina un 50% IKP. Un tad, kad lielie uzņēmumi Eh, daudzus darbiniekus atlaiž, tad eh, mazie un vidēji uzņēmumi var uh, izvērst savu darbību, un tie ir ļoti svarīgi. Un tie arī samaksā 80% no visiem nodokļiem. Un lielie transnacionālie uzņēmumi maksā uh, mazāk nodokļus. Tādēļ mums būtu jādomā par taisnīgumu šai jomā, lai atvieglotu slogu, kas gulst uz maziem vidiem uzņēmēm un lai lielāks sloks gultos uz lielajiem. Tālāk par uh, ģimenes uzņēmiem. No vienas puses ir biržā kotēti uzņēmumi, kuri uh, optimizē savus uh, peļņu, uh, Uh, un tie ir ļoti lieli uzņēmumi, bet no otras puses ir arī ģimenes uzņēmumi, kā mazie video uzņēmumi. Tie ir uh, uzņēmumi, kurus uh, no paudzes paudze valda ģimenes locekļi un ļoti nopietni izturas pret uzņēmumu stabilitāti. Tādēļ mums ir svarīgi, lai Eiropas uzņēmumu tīk tīkls arī tiktu izvērsts tā saucamajās jaunajās dalību valstīs un uh, zinātnisko izvēļu uh, paneļa pētījums arī uh, izvērtē, kādēļ netiek atbilstoši izmantots Eiropas Savienības finansējums, kas ir pieejams šīm valstīm, nu, ir tiešām ļoti grūti iesniegt pieteikumus arī um, attiecīgās valsts valodā. Tātad šeit ir ļoti daudz šķēršu, kas pastāv. Un tādēļ šo sadarbības tīklu vajadzētu izvērst arī jaunajās dalību valstīs. Mums ir tādi lieli projekti kā FC, kur ir uh, pieejami miljārdi. Un uh, Uh, kosmi programma, un uh, mums uh, vajadzētu, lai šie intensīvas pētniecības uzņēmumi varētu slēgt līgumus ar trešiem uzņēmumiem, un tāpat jādomā par Erasmus jaunajiem inženieriem, lai tā veiksmīgi uh, īstenotos, un tagad šī programma tiek izvērsta arī starptautiskās apmaiņas īstenošanai. Liels paldies EKR grupas vārdā Baširkungs. Thank you, Mr. Speaker. Paldies, priekšstādātāji. Es vēlējos arī pateikties referentei par atzinuma projektu. Jā, tas ir ļoti svarīgs priekšlikums, tīpaši domājot par MVU, un mēs arī uh, domājam, ka mums būs eh, ļoti saturīgs diskusijas ar autori un citiem ēnu referentiem. To, protams, kosme turpināšana ir manas grupas un šīs komitejas prioritāte. To ļoti pozitīvi uztver eh, nozare un uh, gaidām arī pozitīvs rezultāts nākamajā DSF. ITRE uh, atzinums uzlabo komisijas priekšlikumus vairākās jomās, tātad sociālo mikro uzņēmumu uh, padome ir apsveicama iniciatīva. Tāpat ir jāpārvar šis uh, binārais arguments publiskais, privātais. Uh, Uh, tāpat jādomā par inovācijām. Ja mazie uzņēm, uzņēmēji sadarbojas, tad var nodrošināt mēroga ietaupījums, piemēram, investīcijas, investīcijas inovācijās, tehnoloģijās, lai uh, stiprinātu jaunos uzņēmēju darbības modeļus. Par tirgus darbības traucējumiem mēs saprotam, uh, referentes eh, nolūku, bet eh, šai parādībai definīcijas nav. Tādēļ to vajadzētu izslēgt. Tāpat par darbu, kval, darba vietu kvalitāti. Jā, tā ir apsveicama ideja, bet nu, uzskatām, ka tas neiedara šai priekšlikumā. Nav skaidrs, kā praksē šādi mērķi varētu tikt sasniegti. Viena no lietām, kā mēs, mums jāpiekrīt, ir jāveido uzņēmēji darbībai labvēlīga vide un varētu īstenot īpašas monitoringa schēmas, ir tīpaši uh, tā, tā attiecībā uz tādām iedzīvotāju grupām, kur uzņēmēja darbība nav tik populāra. Un tāpat uzskatām, ka šai programmai nepieciešama starptautiskā dimensija, lai sada, veicinātu sadarbību regulatīvā jomā ar trešām valstīm, jo uh, šeit pastāv netarifu barjeras. Uh, ekvivalenti standarti var viens otru neatzīt. Tādēļ ir svarīgi strādāt ar trešām valstīm. Un tāpat atbalstām normas, kas vērstas uz administratīvā sloga mazināšanu un pasākumus, kas uh, nodrošina sinerģiju ar citām programmām. Paldies! Paldies, vārds! Uh, Teličkas kungam no ALDE grupas. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms atvainojos jums un uh, citiem referentiem par to, ka aizkavējos. Diemžēl nedzirdēju to jūs kundzes ievadu vārdus, bet, nu, Trānu komitejas sanāksim sakrīt ar šo šīs komitejas sanāksmi, diemžēl. Uh, Tātad mani komentāri. Pirmkārt, es pozitīvi vērtēju šo priekšlikumu. Manuprāt, šāda integrācija ir pareizais uh, solis uz priekšu. Bet man ir tomēr jautājums, vai mēs neejam pārāk tālu šai integrācijas procesā, vai mums būs pietiekami orientēties uh, prioritātes. Uh, un vai mēs galu galā nevarētu nonākt pie administratīvā sloga palielināšanās, bet nu, šis jautājums paliek atvērts un uh, vēl uz to jārod atbilde. Tāpat uh, paužu nožēlu par to, ka uh, nu, padomē un daudzas uh, dalība valstis uh, piedāvāja diezgan mērenu budžetu, un mēs zinām, ka saskarsimies ar šo spiedienu, un tādēļ nu, tas nebūtu taktiski pareizi, un tas arī neatspoguļošās programmas nozīmi. Tālāk par Tojas kundzes ziņojumu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi sagatavots un pievienošos lielājām vairākumam viņas priekšlikumu. Un uh, referenti arī runā par budžeta jautājumu, bet nu, vēlāk droši vien mums būs jāpanāk kompromiss. Tālāk šis sociālā uzņēmuma uh, jēdziens, ko vai definīcija, ko ierosina Pajuskundze, to es varu pilnīgi atbalstīt. Tālāk vietējais publiskais uzņēmums, nu, šo, pret šo definīciju man ir zinām iebildumi, tā vēl būtu jāpārstrādā, jo mani satrauc, ka privātie uzņēmumi, kur tiešām uzņemas risku, uh, un tad viņi nonāks neizdevīgā konkurences situācijā. Ceru, ka mums tomēr izdosies rast risinājumu šai problēmai. Tāpat pozitīvi vērtēju, ka pants 3 un 8, tātad par prioritātēm un atbilstīgiem pasākumiem tiek uh, precizēti un cerams, ka mēs vēl visu e, nu, līdz galām precizēsim turpmākā darbā. Paldies, Pāvēl, zaļo grupas vārdā Tilī Mecas kundze. Godātie kolēģi, referentes kundze, pateicos Tojas kundzei par veikumu sagatavojot atzinumu projektu, vēlos uzsvērt, ka ka vakar IPPC um, apstiprināja savu īpašo uh, ziņojumu par 1,5 grādu scenāriju, kas ir Parīzes nolīguma pamata akmens, ko mēs visi atbalstam. Tātad labā ziņas, ka ierobežot sasilšanu ar vien, uh, līdz 1,5 pieciem grādiem līdz gadsimta beigām ir iespējams. Sliktā ziņas, ka viss ir radikāli jāpārveido, un es domāju, ka varam dot lielu ieguldījumu dekarbonizācijas darba kārtībā un mm, arī paredzēt atbilstošus izdevumus mērķu pasnieg, sasniegšanai. Tātad jāliek akcents uz mērķa grupām, ilgtspējību jāizveido vienas pieturas aģentūra, lai atvieglotu piekļuvi. Bet trīs punkti man īpaši pārsteidz komisijas, vai kas man īpaši uzkrīt komisijas priekšlikumā, tātad šīs eh, ilgspējības jēdziens un saistītie kritēriji un rādītāji, kas bija labi izstrādāti kosmē ietvaros, piemēram, klimata noturīga, eh, resursu eh, efektīva ekonomiku. Tātad tas viss šķiet ir pazudis tagadējā komisijas priekšlikumā. Mums kā zaļajiem ilgtspējība iet roku rokā ar konkurēt spēju un piedāvā lielas iespējas uzņēmēm, it īpaši mm, MVU un jaunu uzņēmumiem. Mēs sagatavosim grozījumus ar precīzākiem ilgtspējības rādītājiem kritērijiem. Otrakārt, monitorings un atskaitīšanās. Uh, Šeit uh, šādas prasības ir diezgan neskaidras salīdzinot ar pašreizējo kosme programmu. Es saprotu, ja mēs runājam par pārtikas uh, nekaitīgumu, patērētāju aizsardzību, atbilstošo statistiku un uh, Protams, šeit eh, ir grūti īstenot visās jomās uzraudzību un atskaitu, pārskatu atbildību, bet tomēr mums regulāros intervālos ir jāzina, kas notiek, lai varētu noskaidrot gan trūkumus, gan pozitīvos aspektus šai programmā. Tāpat ir jādefinē noteikts prasības šai programmā, un es to vēl sīkāk izpētīšu. Tālāk es, MVU specifiskās prasības un vajadzības. Kā Tojas kundze norādīja, kosme e, programmā bija ļoti labi atspoguļotas abas e, šīs e, mērķa grupas, to vajadzības. Īpaši, ka MVU nepieciešama piekļuve finansējumam, jāsamazina administratīvais sloks Es eh, priekšsēdētājs aicina izteikties lēnāk, jo laiks jau tā kā tā jums ir beidzies. Tātad vienas pieturas aģentūra būtu tiešām liederīga, un es tiešām sadarbošos ar referenti. Priekšsēdētājs atvainojas tulkiem par to, ka reaģēja ar zināmu nokavēšanos. Nu, lūdzu, nerunājiet, kolēģi, tik ļoti ātri. Količeka kungam gribēju jautāt, vai varat aizstāt Paloma Lopes Permeho kundzi, kura ir ēnu referente. Nu, es nevaru viņu aizvietot uh, ekvivalentā līmenī, bet darīšu visu iespējamo tomēr. Tātad MVU, kā pareizi norāda referente, ir ļoti nozīmīgi. Čehijas republikā mums ir uzkrāta pieredze attiecībā uz to, ka lielie uzņēmumi ļoti mazas iemaksas veids valsts budžetā, jo tās īsteno optimizāciju. Uh, bet mazie vidējie uzņēmumi paliek valstī un maksā nodokļus. Un viena daļa mūsu lielo uzņēmumu nemaz nav oficiāli Čehijas uzņēmumi, bet gan ir reģistrētas citās uh, dalību valstīs, un to varētu saukt par uh, nodokļu optimaz, optimizāciju, un tā ir liela cūcība uh, Eiropas Savienībā būtībā. Un tā tad sociāli uzņēmumi arī būtu jāiekļauj šo uh, uzņēmumu vidū, tāpat so, uh, uzņēmumi, kas sniedz sociālus pakalpojumus, kas strādā pašvaldībās un ko varētu atbalstīt šīs pašvaldības. Mērķa grupas ļoti labi aprakstītas, definētas, un es uh, arī par pozitīvu uzskatu to, ka ir uh, jāveido šī vienas pieturas aģentūra, lai mm, mazinātu administratīvo slogu. Tāpat es gribētu vairāk izcelt nu, vides aspektus. Mums ir daudz mazo uzņēmumu vai mm, Um, mazu sīko um, enerģijas ražotāju, atjaunīgo, uh, atjaunīgās enerģijas ražotāju, bet uh, tie neseņēma pietiekam atbalstu, un tādēļ mums būtu jādomā ne tikai par komersantiem, amatniekiem, bet arī par enerģijas ražotājiem. Arī šeit būtu nepieciešams administratīvs atbalsts. Es domāju, ka šis ziņojums ir tiešām ļoti nozīmīgs un uh, Ceru, ka mūsu ēnu referents veiksmīgi sadarbosies ar Tojas kundzi. Tagad FTD grupas vārdā Amato kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Mēs visi zinām, ka globalizācija un nesenā krīze ir bijis smags pārbaudījums MVU un mikro uzņēmumiem. Daudz uzņēmumi ir slēgti, citi tomēr vēl cīnās Uh, kaut arī, protams, uh, mēs zinām, kāda ir ietekme uz uh, labklājību, nodarbinātību. Tagad ir centieni harmonizēt uzņēmumiem šos noteikumus un veicināt konkurētspēju. spēju un domāt par pilsoņu interešu aizsardzību, pārtiks nekaitīgumu jomā un citās. Mums ir jāatbalsta šīs kosmas programmas turpināšana, atbalsts sniegšana MVU un svarīgi ir arī de, uh, statistikas dati, uh, Mums ir eh, jāpaturprātā Parīzes nolīgums un līdz 2050. gadam jānonāk pie dekarbonizētas ekonomikas. Un ir tāpat jāaizliedz Eiropas Savienībā pārāk riskantas finanšu operācijas, tāpat jā Uh, izglīto finanšu pakalpojumu izmantotāji, klienti un pilsoņiem ir jāspēj izmantot visas viņu rīcībā esošās iespējas. Tāpat šī stat programma attiecas arī uz statistiku, kas nav mazsvarīgi. Statistikas dāstī ir svarīgi, lai varētu pieņemt uh, lēmumus visos, visās ekonomikas nozarēs. Mums ir arī jāspēj izvērtēt sasniegtais sociāla-ekonomiskais progress, arī progress ilgtspējības jomā. Un jāņem vērā arī ārējie faktori, tādi kā piesārņojums, un uh, tie ir jāatrēķina no ekonomiskās izaugsmas rādītājiem. Mums ir jāaizsargā pilsoņi. Uh, un mūsu grozījumos par to arī e, runāsim. Paldies! Tagad vārds Kristīnai Šraiberē no DJ Grau. Jā, priekšsēdētāji Buzek, Toiskundze, ēnu referenti Eh, esmu atbildīga par kosme e MVU politiku, Dīdžī Grau, un gribu teikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam komitejas paustu atbalstu mūsu politikai. Balstoties uz veikto kosme programmas izvērtējumu, kur eh, rezultāti ir ļoti pozitīvi, esam sagatavojuši šo priekšlikumu. Uh, par integrēto vienotā tirgus programmu ar īpašu MVU pīlāru, kurā uh, varēsim balstīties uz uh, iepriekš uh, sasniegto un domāt par jauniem izaicinājumiem. Vispirms gribu jums apliecināt, ka šis MVU pīlārs ir skaidri iezīmēts un uh, Tātad mē, mums būs gan finanšu instrumenti, gan nefinanšu sadaļa, tātad būs Invest EU un MVU uh, sadaļa. Lai tas būtu šis darbs tikpat efektīvs kā līdz šim. Paldies par ieteikumiem attiecībā uz sadarbības tīklu Enterprise Europe Tāpat mēs uh, atbalstīsim inovācijas, un Rubikungs arī norādīja, kur šeit būtu iespējams panākt uzlabojumus. Ir valstis, kur šis atbalsts uh, ir, darbojas labāk nekā citur, un mums ir jāiezīmē, kur šis atbalsts ir nepieciešams. Mēs uh, darbā balstīsimies uz sasniegto un rūpēsimies par to, lai visi MVU varētu gūt labumu no brīvās tirzniecības nolīgumiem, ņemot vērā ES internacionalizāciju un lai būtu atbilstoši finansējums nodrošināt šim um, uzņēmumu sadarbības tīklam Eiropā. Tāpat tika pieminēta sociālā ekonomika, jā, to ņemsim noteikti vērā. Un Tātad šeit ir dažādi aspekti, iespējami runājot par sociālo ekonomiku un uzņēmēju darbību. Erasmus uzņēmējiem e, šāda programma. Tātad paldies par pausto atbalstu. Tas ir e, piemērs e, programmai, kas nav tik vērienīga, bet tā ir ļoti liela ietekme. Un mēs uh, uh, tās turpinājumā gribējām likt akcentu uz tiešo uzņēmēju darbību, uz uh, pieredzes tālāk nodošanu. Mēs īstenojām tādu izmēģinājumu programmu attiecībā uz internacionalizāciju un šo darbu turpināsim. Tālāk par finansējuma piešķiršanu gribu precizēt, mēs neparedzām finansējumu samazināt. Bet ja mēs gribam izvērst šo uh, uzņēmumu sadarbības tīklu Eiropā, tad mums ir nepieciešami atbilstoši resursi. Tālāk par rādītājiem. Mums, protams, ir jāpanāk līdzsvars, lai šie rādītāji būtu nozīmīgi un tāpat laikā nerastos eh, nevajadzīgs birokrātiskais sloks. Mēs arī uh, pielāgojam šos rādītājus uzņēmēju sadarbības tīklam, lai uh, pēc iespējas samazinātu birokrātisko slogu un iegūtu pēc iespējas lielu informācijas apjomu. Nu, neapgrūtināšu jūs ar visiem šiem tehniskiem aspektiem, bet gribu teikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam jūsu pausto atbalstu. Tas mums tiešām ir ļoti nozīmīgi. Paldies! Paldies. Tagad lūdzu Patricija Tāja, mūsu referenti. Paldies priekšsēdētāji. Un liels paldies visiem kolēģiem, jo katrs no jums tiešām ir ieguldījis ļoti daudz, un es uzskatu, ka visi priekšlikumi, kas ir ienākoši, tiešām ir pelnījuši uzmanību, un būtu jāiestrādā arī šie priekšlikumi. Protams, mēs turpināsim strādāt pie detaļām. Es dzirdēju arī zināmas bažas no Telička kunga, piemēram, uh, kas diemžēl vairs nav klāt, bet es labprāt viņu, tu, viņam turpināšu uzdot jautājumus, lai saprastu, eh, kādas viņam ir bāžas. Viņš runāja par to, ka var būt dažādas eh, tiesiskās sistēmas un ka mums ir nepieciešams šos jautājumus risināt, eh, lai būtu tiesiskā noteiktība. Tad redzēsim, kāds atbalsts ir vajadzīgs. Es noteikti turpināšu sadarbību un man ir vēlme panākt pēc iespējas lielāku vairākumu šiem ziņojumam. Uh, Varu piekrist arī ilgspējības kritērijiem, par ko tika runāts. Pēc būtības varam teikt, ka visi komentāri ir tajā virzienā, kur es varu atbalstīt. Mums ir nepieciešams palielināt finansējumu. Tas ir skaidrs. Daļa no naudas no komisijas tiek, no, tiks novirzīta Eiropas uzņēmumu tīklam, un ir svarīgi, lai uzņēmumiem būtu iespēja piekļūt šim finansējumam, uh, Ir vajadzīga laba programma un laba programmas pārvaldība, tā lai aģentūra, kas ar to nodarbojas, varētu veiksmīgi darboties. Mums ir nepieciešams finansējums un ir jāskatās, kā mēs varam sadarboties ar reģioniem un dalībvalstīm, lai uh, piesaistītu vajadzīgo finansējumu. Bet būtiski, lai MVU varētu būt pārliecināti, uh, vai ka ir vērts ieguldīt kādā projektā. Tāpēc ir jābūt arī skaidrībai, vai šāds projekts ir atbalstāms un vai šim projektam būs uh, nākotne. Un tad programmai mēs varēsim nodrošināt labu risinājumu. Līdz 15. oktobrim var iesniegt grozījums. Novembrī mēs izskatīsim grozījumos. ITRE komitejā balsošana būs 21. novembrī un IMCO komitejā 21. janvārī. Par 17. darba kārtības punktu esam jau izskatījuši. Un uh, tagad būs uh, 18. darba kārtības punkts atcer prezentācija par uh, ikgadējo tirgus uzraudzības ziņojumu un informācijas apmaiņu. Un vispirms būs Alberto Patočnieks, kas ir atcer direktors Lūdzu. Direktora kungs, mēs jūs aicinām šeit. Un varu pastāstīt. Varu pastāstīt, kā Roberto, Alberto Patočnieks, kas ir atcer direktors. Viņš jau 15. septembrī varētu tika uzskatīts pārtraukt darbu, taču tagad viņš būs pagaidu direktors tagad un uh, veikšos pienākums turpmākajā periodā. Un trešā energo pakotne. E, tas ir viņa uzdevums, jo tā ir saistīta ar uh, elektrotirgus uzraudzību. Uh, Un, lai šāda uzraudzība tiktu nodrošināta, aģentūra sagatavo ikgadējo uh, tirgus pārskatu. Un šeit ir četras sadaļas - elektrības, uh, um, vairāk, vairākuma tirzniecības uh, tirgus un uh, gāzes vairumtirzniecības tirgums, elektrības un gāzes mazumtirzniecības tirgus un uh, patērētāju aizsardzība šajā jomā. Un ziņojums tapa 3. oktobrī. Tas bija par elektrību un gāzi, kā arī par mazumtirzniecības tirgu. Un 22. oktobrī ir paredzēts publiskot vēl divas sadaļas. Mums itra komiteja šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc arī mēs ļoti labprāt uzklausīsim jūs, direktora kungs, un mūs interesē uh, jūsu viedoklis par tirgus uzraudzību. Lūdzu. Paldies, priekšsarētāja kungs. Cienījamie šīs komitejas deputāti, man ir paties gods atkal būt klāt šeit šogad, lai varētu jums pastāstīt par rezultātiem, kas ir tapuši šī gadējā tirgus uzraudzības pasākumā. Kā priekšsēdētājs jau pieminēja, šis ir pēdējais gads, kad mēs sadalījām uzdevumu četrās sadaļās. Mums bija elektrības vairumtirdzniecības tirgus, gāzes vairumtirdzniecības tirgus un vēl divas sadaļas. Mūs interesē reģionālie tirgi. Man nav daudz laika, un es mēģināšu runāt par pašu būtiskāko, kas ir saistīts ar mūsu uzraudzības pasākumiem. Un jūs varēsiet redzēt, ka uh, pagājuši gadu teiktais ir apstiprināts un arī daži izaicinājumi, kas ir tirgu. Bet laba lieta, ko varu teikt, un tas jau ir parādījies pagājuši gadu, ir tas, ka Eiropas parlamenta un cita Eiropas institūcija darbs vadot uh, energo tirgus uh, atvēršanas procesu ir vainagojies panākumiem. Arī nacionālo regulātoru darbs un interesēto pušu darbs, visi šie uh, uzdevumi un centieni tiešām ir vainagojušies panākumiem. Mūsu patērētē tagad var gūt labumu. Un tad vispirms sākšu ar pozitīvām lietām. Cenas. Mazumtirdzniecības cenas samazinās. Tas jau pats par sevi ir pozitīvi, bet manuprāt, mums nebūtu jābūt pārāk laimīgiem par to, ja runa nav tikai par konkrētu produktu vai arī par uh, tirgus funkcionēšanas rezultāts. Tas ir arī lielā mērā saistīts ar tendencēm starptautiskajā energotirgu, bet par ko mums vajadzētu lepoties ir tas, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, mēs esam panākuši to, ka mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenas savā starpā ir saistītas. Uh, Līdz iepriekšējiem gadam mums bija tā, ka ma mazumtirdzniecības cenas jau turpina pieaugt, bet vairumtirdzniecības cenas mazinās. Tagad varam konstatēt, ka tirbus, tirgus darbojas labāk, tāpēc ka um, līdz mūsu patērētājiem nonāk tie uh, cenas uh, stimuli, kas uh, tiek piedāvāti vairumtirdzniecības uh, tirgu. Mēs uh, maksājam ar vien mazāku cenu un daļa, tā daļa, kas ir saistīta ar pašu preci, ar gāzi, ar elektrību, bet ir skaidrs, ka ir arī sadales tīklu izmaksas. Tie ir uzņēmumi, kas ir atbildīgi par tīkla uzturēšanu, veidošanu, tad, protams, ir arī nodokļi, ir arī citi elementi. Piemēram, obligāta iepirkuma komponente, kas ir saistīta ar atjaunīgajiem energoresursiem. resursiem Un tas nav nekāds tāds vērtējums, tas vienkārši ir konstatējums. Un tas nozīmē, ka iespējas konkurēt ir ļoti ierobežotas. Tā ir uh, tikai saistīta ar to daļu, kas ir par prašu, pašu produktu, par elektrību. Tā ir aptuveni trešdaļa, un par gāzi runājot, uh, tas ir mazāk par pusi no cenas. Bet, kā jau teicu, ļoti pozitīvi ir tas, ka uh, E, mazumtirdzniecības cenas atspoguļo vairumtirdzniecības cenas. Paskatīsimies, kas notiek tirgū. Sāksim ar gāzi. Mēs varam redzēt informāciju par tīklu, par vadlīnijām, kas pagājuši gadu tika pieņemtas, un šīs vadlīnijas ietekmē tirgu. Ar vien lielākā mērā kapacitāte tiek tirgota īstermiņā. Savukārt ilgtermiņā līgumi, kas ir šī zilā sadaļa, uh, Uh, joprojām dominē, taču jūs varat redzēt, ka arī tā dzeltenā daļa uh, ar vien plašāk tiek izmantota. Un mēs varam teikt, ka neskatoties uz to, ka palielinās fiziskā kapacitāte, mazinās izmantošanas apjoms. Tas nozīmē to, kā ir uh, pārāk liela kapacitāte, bet tas veicina konkurētspēju. Un ko mēs varam redzēt attiecībā uz kapacitātes izmantošanu, ka tā daudz lielākā mērā atbilst īstermiņa tirgu vajad, tirgus vajadzībām. Un tad līdz ar to, jā, konstatējam, ka mm, savstarpējie savienojumi tiek izmantot ar vien plašāk. Tas arī ir uzlabojis uh, piegādes drošības aspektus. Uh, tas ir indeks, kas parāda, cik lielā mērā uh, gāzes tirgus dalībnieki, dalību valstis var tikt galā ar viena resursa nepieejamību. Respektīvi, mēs šeit vērtējam dominējošā piegādātāja tirgus ietekmi. Tie 2013. gads ir ar zilo uh, stabiņu, un savukārt 2017. gads ir ar sarkano punktiņu. Jūs varat redzēt, ka salīdzinot ar 13. gadu, 17. gadā situācija jau daudz labāka. Mēs šeit esam iezīmējuši ar sarkano svītru šo ideālo situāciju, un tas nozīmē to, ka daudzām valstīm pat, ja dominējošais piegādātājs vairs nebūs pieejams, tad ir iespēja uh, turpināt nodrošināt gāzes piegādas. Respektīvi, ir 110%. Tas nozīmē to, ka dominējošais pārstāvis nevar īsti dominēt. Tātad, izlab, uzlaboja, uzlabotais veids, kā savstarpējās savienojumi darbojās, tas ir arī ļoti pozitīvi. Man ļoti patīk šīs kartes. Šeit ir Eiropas karte. Paskatāmies uz to, kādas ir izmaksas uh, katrā valstī, un tad mēs varam salīdzināt ar Nīderlandi, kas ir TTF, un mēs uzskatām, ka jā, Nīderlanda kāreiz uz mūsu kontinenta ir viss uh, likvidākais, uh, likvidākā vieta, kur var uh, nodrošināt gāzi. Tātad dzeltenās valstis ir tās, kas atrodas ļoti tuvu uh, Eh, TTF. Eh, eh, mazāk par vienu eiro uz megavatu. Savukārt gaiši zilā krāsā ir 1 līdz 3 eiro un tumšs zilā krāsā ir vairāk par 3 eiro. Jūs varat paskatīties tagad uz kartēm. 12. gads un 2017. gads. Jūs varat redzēt, ka dzelteno valstu uh, skaits ir palielinājies. Tas nozīmē, ka ar vien vairāk uh, valstu var iepirkt gāzi uz uh, daudz izdevīgākā līmeņa. Un ko es šeit redzu, ir tas, ka šī dzeltenā krāsa nenāk no rietumiem uz austrumiem, ka tomēr ir tā, ka, ka tā zemākā cena ir saistīta ar tuvumu konkurētspējīgam tirgum. Jūs varat redzēt, ka Eiropas Savienības institūciju iesaistīšanās ir atmaksājusies. Šis ir tās trīs pamatlietas, par kurām es gribētu runāt par gāzi. Tagad paskatāmies uz elektrības tirgu, arī šeit ir labas ziņas. Ir tas, ka efektivitātes pakāpe, kā mēs izmantojam savstarpējos savienojumus, ir palielinājusies un aptuveni 85-86% Tas nozīmē, ka kapacitāte ir ekonomiskā virzienā un tiek pilnībā izmantot šie savstarpējie savienojumi. Tā tad mēs varam tiešām gūt labumu. Un kartē mēs varam redzēt divus lielos reģionālos tirgus no uh, Gibraltāras līdz Barenca jūrā ir šis uh, viens tirgus, un tad ir vēl viens tirgus, kurā ir Čehija, Slovākija, Ungārija un Rumānija. Un tad nākamais, nākamais uh, reģions, uh, kas ir saistīts ar uh, maksimālo li limitu no noteikšanu, mēs pagaidām vēl neesam ideālā līmenī. Un, protams, mūsu galīgais mērķis, lai uh, Eiropas Savienības a, savietojamības projekts tiktu pilnībā īstenots, jo tad nodrošināts arī uh, vienas dienas tirzniecību uh, Eiropas Savienībā. Redzēsim, kāda būs situācija nākotnē. Šīs bija labas ziņas, bet ir arī zināmi izaicinājumi, un šeit, šajā slaidā ir skaidri parādīti divi būtiskākie izaicinājumi. Pirmām kārtām ir tas, ka mazā apjomā tiek izmantota uh, pārrobežu kapacitāte. Mēs uzskatām, ka aptuveni puse tikai Eiropas Savienībā pieejamība tiek izmantota. Un šeit varam redzēt divās dimensijās. Pirmkārt, kā tiek izmantoti starp robežu savienojumi un kāda ir cenas atšķirības. Jūs varat redzēt, ka šeit zaļo valstu ir ļoti maz. Un uh, ir jāskatās, kā mēs varam izmantot uh, starp savienojuma kapacitāti. Savukārt labajā pusē jums ir iespēja redzēt, kā tiek nodrošināts e, resursu adekvātums. Piemēram, mēs paskatāmies uz kādu teritoriju vai valsti, vai šajā teritorijā ir pietiekami daudz resursu, un vai šī teritorija varētu ņemt vērā uh, kaimiņu resursus. Tas, protams, ir jādara pareizi, jo skaidrs, ka jā, nerunājot ar kaimiņu, mēs to darīsim, tad varbūt būs dubultā saprēķins, bet ja vēl kāda kļūda tiek pieļauta, tad atkal būs nevajadzīgais nepareizais risinājums. Bet, ja mēs pastāmies uz valstīm, kas ir iezīmētas ar sarkano un zeltaino, no, šajās valstīs e, netiek ņemta vērā, ņemt vērā kapacitāte e, pāri robežai. Sākot citā valstī e, informācija netiek ņemta vērā pienācīgi. Tas, ko es varu teikt, ka joprojām vēl ir iespējas, ko mēs varam izmantot, un Eiropas patērētāji noteikti ir pelnījuši, lai mēs šīs iespējas izmantotu. Varam teikt, ka tie bija tādi aptuveni aprēķini, uh, runājot par tiem labumiem, kas ir iespējami un pie kuriem vēl jāturpina strādāt. Zaļais stabiņš ir tas, ko mēs esam sasnieguši šobrīd, un sarkanais savukārt, ko mēs varētu sasniegt, ja mēs ņemtu vērā visus Eiropas Savienības noteikumus, arī tos, ko mēs esam kā aģentūra ieteikuši pēdējo gadu laikā. Tātad tiešām ir liels labums no tirgus integrācijas Ir arī labumi no atsaistīšanas, ir arī labumi no savstarpējās tirzniecības, bet, protams, visus šos labumus vajag izmantot. Tie ir saistīti arī ar integrāciju līdzvarošanas tirgu, uzlabojot eh, kalkulācijas ietvaru, lai varētu būt plašāka kapacitāte tirgu un koordinējot arī piegādes drošību, kā jau teicu, šobrīd tas nenotiek. Un nobeigumā arī teikšu, ka, protams, šis jautājums ir ļoti sensitīvs, bet mēs varam to risināt un varēsim nodrošināt labumus mūsu patērētājiem, ja būsim efektīvāki. Tas bija tikai pats sākums, protams, mums jāturpina strādāt un tiks publiskotas šādas atskaitas. Lielas paldies direktora kungam un tiešām paldies par darbu, ko jūs esat paveikuši pēdējo astoņu gadu gadu laikā no tā brīža, kad jūs sākat strādāt šajā darbā, jau 2010. gadā. Jūsu darbs tiešām ir ļoti svarīgs. Ļoti labi, ka jūs visus šos jautājumus uh, uh, izskatāt. Un tagad sāksim ar deputātiem. Lūdzu, Langena kungs, jūs gribētu izteikties? Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs, direktora kungs. Es uzskatu, uh, ka, ja mēs paskatāmies uz to lietu kopumā, tad aģentūra ir tiešām paveikusi lielisku darbu. Protams, ka lietas nenotiek pietiekami raiti, jo dažos gadījumos dalībvalstis bloķē attīstību, ir sevišķi jautājumus, kas ir saistīti ar savstarpējiem savienojumiem. Gadiem ilgi šis jautājums tiešām ir grūts, bet eh, atceroties, kā sākās šī diskusija, tad uh, varam teikt, ka uh, nacionāla politisko uh, iemeslu dēļ uh, savienojumi tika noraidīti, un ASER šo iespēju, uh, izmantojot sastarpējos savienojumus, ir izmantojis un konstatēt arī, kāda ir situācija šobrīd dalību valstīs, ko tagad var redzēt arī ikgadējā atskaitē. Man ir sniegta informācija par akvintu, kurā Francijas uh, tīkla aģentūra sniedza informāciju, ka ņemot vērā Brexit, līdz kuram, kuram es līdz galam neticu, uh, tā izmanto izdevību un kamēr nav tiesiskās noteiktības, tā pagaidām vēl nevar pieņemt lēmumu. Un, un tas ir starp Lielbritāniju un Franciju. Un šis projekts um, Lielbritānijai nāks par labu, un mums jau nav nekādu lielu iebildumu. Jā, Lielbritānija notiek uh, sarunas, tad um, mēs varam atvērt šo tirgu. Te pašā laikā šāda lēmumu struktūras, kas atrodas Nacionālo institūciju rokās, tas vienkārši atkal paildzina lēmumu pieņemšanu, nu tad jautājums ir, ir gadījumi, kad atcer nav iespējas ietekmēt nacionālās iestādes, un otrkārt, vai jūs varētu par šo uh, eh, akvintu gadījumu izteikties, vai tas tiešām ir uh, līdzsvarot un pamatoti, kā Francijas uh, tīkla aģentūra paziņo, ka šajā ka viņi šādi rīkosies, rīkosies un jūsuprāt, vai būs arī citi, kas darīs tāpat? Lielas paldies! Petersena kungs, lūdzu! Lielas paldies, priekšsarētāja kungs! Paldies arī jums, Patočnika kungs, par tiešām lieliskiem ievadvārdiem un tiešām arī par ļoti labu darbu, ko jūs paveicat, jūs un jūsu aģentūra. Mēs ļoti novērtējam to, ko jūs darat. Es tikai vēlos, mm, lai vienkārši saprastu tos skaitļus, ko jūs pieminējāt. Es gribētu saņemt vairāk informācijas. Tātad, ja vien es pareizi saprotu, ir tas, ka pārobežu jautājumi ir šādi, ka puse no pārobežu kapacitātes tika izmantota. Tikai puse. Un, ja vien tā tas ir, tad, manuprāt, situācija nav mainījusies salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tad līdz ar to varam teikt, ka progress tāds nesevišķi tur ir panākts. Runājot par pārobežu apmaiņu, varbūt jūs varētu vairāk informācijas sniegt par to. Savukārt, jūsu slaids par labumiem Uh, labklājībai, kad uh, varēs nodrošināt lielāku sadarbību pāri robežām. Tas ir astotajā lapusē laikam. Vai es pareizi saprotu, ka ja mēs pieliksim klāt visus šos uh, labumus, tad runa būs par aptuveni 10 miljārdiem eiro gadā, un tie būs labumi, protams, visiem eiropiešiem. Uh, Tātad, respektīvi, ja mēs panāksim šo pilnu integrāciju, varbūt jūs varētu sniegt vairāk informācijas arī par to. Un vēlreiz liels paldies par darbu, ko veic aģentūra, un arī paldies jums personiski, Točnika kungs. Paldies, tagad lūdzu Dalunde kungs. Paldies priekšsēdētāji, direktora kungs, jūsu prezentācija labi parāda, kāda ir realitāte. Dalība valstis nevēlas atvērt tirgus un vēlas aizsargāt savus tirgus. Tas Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir ļoti negatīva ziņa, jo mēs esam investējuši infrastruktūrā, bet nevaram gūt labumu no zemākām cenām, ja tiktu nodrošināta pārrobežu tirzniecība. Un tas nozīmē, ka arī jau atjaunīgo resursu integrācija uh, ir uh, ierobežota. Ja mēs paskatāmies uz Beļģijas krīzi, uh, tad notiek tā, ka vienkārši kaimiņi arī vēlas aizsargāt savu tirgu. Tagad notiek starp institūcijas sarunas par atcer jauniem noteikumiem. Mēs redzam, ka tas, ko daži dalība valstis vēlas darīt, tas īstenībā nav vēlams. Mēs daļai vēlamies, lai būtu neatkarīga un spēcīga aģentūra ar neatkarīgu direktoru, kas var līdzsvarot nacionālās intereses atcer iekšienē un arī uh, aizstāvēt atcer intereses. Un mēs ceram, ka drīz būs jauni noteikumi par atcer darbību. Tagad lūdzu Kohličeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos runāt. Vēlētos atgriezties uh, pie mūsu iepriekšējās uh, tikšanās reizes ar Potošņikungu. Nevis, es runāju nevis par tikšanos Vīnē, bet par tikšanos uh, mūsu komitejas sanāksmē. Un viņš norādīja, ka, lai pārvadītu elektroenerģiju pāri robežām, tad ir valstis, piemēram, Polija, kas vēlas bloķēt šo enerģijas plūsmu uz savas robežas, piemēram, Silēzijā un Ziemeļa Morāvijā šie starpsavienojumi ļoti labi, bet elektrību nav iespējams pārvadīt pāri Polijas robežai tālāk jautājums par Balkānu valstīm, kas jūsu kartē ir iekrāsot spēlēkā krāsā. Nav skaidrs, eh, skaidri norādīts, ka tur ir Bosnija vai Ziemeļmaķedonija, Albānija, citas Balkānu valstis. Gribētu zināt, vai situācija ir koriģēta, izlabota. Jūs teicāt, ka šie šīs valstis aizstāv uh, savas robežas un nenodrošina enerģijas plūsmu pāri robežai. Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos teikt, uh, <clears throat> lūk, lai direktors mums pārstāsta, vai situācija uzlabosies. Uh, ar jaudo <coughs> vādu, kas ir paredzēts. Un tad par procentiem runājot. Cik daudz šajā cenā būs um, īpatsvars no nodokļiem? Vai aģentūra varētu mums pastāstīt, uh, kāds ir nodokļu apjoms katrā valstī, vai tas atšķiras? Paldies! Komentāri izskanēja jautājumi. Direktori, tagad vēlamies uzklausīt jūs. Paldies par ļoti interesantiem jautājumiem, kas ļauj man nedaudz padziļinātāk izteikties par dažiem tematiem. Langen kungs un arī Petersen kungs un vēl arī citi jautāja, izteicās tā, ka nu, tā ir, ka labāk mēs neizmantojam starpsavienojums uh, pilnā potenciālā. Un tā ir tāpēc, ka pat labāk mūsu skatījumā ir diskriminācijas starp pārobežu um, plūsmu salīdzinājumā ar iekšējo plūsmu. Un pat laban līdz ar to neatainojas e, elektrības realitāte, bet gan politiskais mantojums. Uh, vairums gadījumu tiek atainotas uh, Eh, dalībās robežas, mums ir Itālija, Zviedrija, kur ir zonas pašas valsts ietvaros, bet daudzās citās valstīs zona atbilst veselai valstī un neatbilst elektrības realitātei. Un lai atainotu, lai uh, izmantotu iekšējo plūsmu, tad ir jāsamazina kapacitāte uz robežas. Tāpēc um, Es vēlos tagad atbildēt uz Količa kunga jautājumu. Tāpēc ir brīdis, kad uz robežas, piemēram, uz robežas starp Vāciju un Poliju, bet arī Vāciju un Slovākiju, Vāciju un Čehiju. Uz robežas bija jāsamazina kapacitāte elektrības izpausmē uz nulli, jo kapacitāte, kas tur pastāv, <clears throat> patiesībā tiek izmantota no Luftflows jau no gaisa plūsmas, tāpēc, ka to izmanto viena valsts, jo fiziskā realitāte uh, plūst pāri pa, pa visu pasauli un līdz ar, pa visu valsti un līdz ar to kapacitāte tiek izmantot. Tāpēc mēs uh, piedāvājam vairākus iespējamos risinājumus, kā to, uh, kā to novērst labāk, konfigurēt šīs zonas un citi iespēja nosūtīt vismaz pareizo signālu tiem, kas rada uh, problēmas, lai viņiem būtu pilnīgs pārskats par alternatīvām, par izmaksām un ieguvumiem. To mēs ierosinām vēl 2016. gada novembrī, un es esmu tiešām priecīgs par to, ka komisija mūsu rekomendācijas savā priekšlikumā ir ņēmušas vēlā, vērā <clears throat> pārstrādājot eh, regulu, ko viņi piedāvāja 2016. gada novembrī. Runājot par strīdu, Lagen kungs, jūs jautājat par strīdu. Tāda ir aģentūras loma. Patiesībā tas ir vienīgais gadījums pat labam, kur mēs varam pieņemt saistošu lēmumu. Tā, tas ir tāds gadījums, ka divas nacionālās vai vairākas uh, <clears throat> iestādes um, nav viens prāts. Kad regulators Francijā bija tāds gadījums, nepiekrita izņēmuma prasībām un šis lēmums nonāca pie mums, tad mēs pieņēmām lēmumu pirms mēneša, nedaudz vairāk kā pirms mēneša, un lēmums bija par šo konkrēto gadījumu, kā jau jūs minējat, vai vismaz tā izskanēja um, tūkojuma angļu valodā, ka ir liels pieprasījums uz robežas, un mūsu izvērtējums ir tāds, ka šis starpsavienojums, šis jaunais un citi, kas tiek izstrādāti uz šīs robežas, būs vērtīgi bet ienāks arī par labu taisa ziņā, ka tie ir jāizstrādā saskaņā ar regulējušo režīmu. Pat laban ir problēma izstrādājot pārobežu mm, starp savienojums ar Franciju, tāpēc nacionālajie tiesību akti Francijā šiet to liedz, taču tādas ir problēmas ar tiesību aktiem Francijā, nevis ar Eiropas pieju. Petersen kungs Ja jūs saskaitāt šo skaļus, nu, tās ir tikai aplēses. Ja jūs paraugāties šeit uz dažiem stabiņiem, kas tā kā izgaist, jo <clears throat> dažas aplēses ir ļoti neprecīzi, mēs vienkārši paļaujamies uz trešo iesaistīto pušu aplēsē. Tad, taču tomēr atvainojas, ko mēs varam sniegt. Tātad fiziski integrējot Eiropas tirgu, mēs jau sniedzam labumu pār par 15 miljārdu eiro izpausme. Uh, aplēses ir uh, uzticams, te viens miljards ir paredzēts citā kontekstā, divi miljardi, ja mēs uh, paredzam DA tirgus integrāciju. Mums vienkārši ir um, jābūt uz tām augstumos. Dadundēra kungs um, Es varu tikai būt pateicīgs tam, kā atbalstāt mūsu aģentūru. Mūsu robežas nav slēgts. Reizēm tās ir slēgts. Ir tāda gadījuma, kad krīze vienā valstīs spiež iestādes slēgt robežas, starp citu, tas ir legāli paredzēts, taču par laimi tas nenotiek tik bieži. Mums jādara vairāk, izmantojot to, kas mums jau ir. Mums ir jādara vairāk Eh, kaut kas jāuzlabo reģionos, taču mūsu rīcībā jau daudz kas ir, mums viņš tas eh, vienkārši efektīvi jāizmanto. Mēs varam pavērt mūsu robežas, taču liels paldies par jūsu atbalstu. Koričē kungs jautāja arī par Balkānu valstīm. Tās ir viņpus mūsu mandāta. Tas nav iekļauts mūsu mandātā. Informācija, metriskie dati, ko varat lasīt mūsu ziņojumā, arī attiec uz Balkānu valstīm, taču tas nav daļa no um, uh, mūsu centieniem. Viņām arī ir uh, izsoles kapacitāte, taču tās nevar vēl īstenot elektrības jomā tirgus apvienošanu. Mēs atbalstām šo valstu centienus virzīt šo Eiropas daļu tai pašā virzienā, taču es nevarētu teikt, ka robežas tur ir slēgtas, taču Es varu droši teikt, ka pat labam tās vēl nav tādā attīstības stadijā, lai varētu izmantot efektīvi. Un Damato kundzei šķiet man vēl jāatbild. Man šeit ir um, jūs um, nodokļu ziņā atradīsiet informāciju. Šeit man ir kopsavilkums par elektrību un gāzi Tād, kāds ir īpatsvars dažādajiem, dažādajiem komponentiem? Jūs redzat detalizētu informāciju katrai valstī atsevišķi. Tā ir sējumā, ko mēs esam publicējuši šeit. Pašā augšā ir pievienotās vērtības nodoklis. Tā tad, tad ir 23% elektrībai un apmēram tas pats īpatsvars gāzei. Tātad uh, starp uh, piekdaļu un ceturdaļu aiziet nodokļos. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi uzstāšanās Lagenkungs. Direktor. Pavisam īsi, direktora kungs, par akvitu projektu. Jūs teicat, ka tas ir veids, ka tas ir uh, gadījums, kad atcer var pieņemt lēmumu. Uh, Francūži šobrīd bloķē. Ko mēs varam darīt? Vai uh, komisijas iejauksies, vai arī jums ir nepieciešama uh, plašāka kompetence. Mēs gribētu uzzināt tādu paraugu gadījumu. Man ir jāatvainojas, varbūt es nepareizu vārdu izmantoju. Saskaņā uh, ar pašreizēju situāciju tas ir Francijas uh, tiesībās, kas bloķē lietu. Saskaņā ar mūsu interpretāciju eh, pašreizējiem noteikumiem regula 347 paredz kopīgo interešu uzņēmums iegūt regulējošu atbalstu. Tas būtu jāpārbauda Francijā, manuprāt. Tā kā mēs to sapratām, šeit ir eh, tiesu prakse par šādiem gadiem. Var neņemt vērā nacionālas tiesību aktus, ja tiek secināts, ka tā ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem. Protams, mēs negaidām, ka um, ieguldītājs uh, te kaut ko darīs, bet ja tāds būs secinājums, ja citi veidi nav, tad iespējams, ka prasība par izņēmumu var pārskatīt taču patērētājiem ir jāgūst labums, un tad mums jāparaugās, vai Francijas tiesība akti atbilst Eiropas noteikumiem. Liels paldies priekšstādē kungs un apsveicu jūs ar jūsu nopietno darbu. Liels paldies par jūsu iesaistīšanos. Trešo enerģētikas pakot sākām ar jums, un šī bija mūsu pirmā pieredze šajā kontekstā. Liels paldies! paldies. Uh, let... Dargie draugi, pāriesim pie darbgatības punkta numuru 19. Ziņojums par institūciju sarunām, elektroenerģijas iekšējais tirgus un 20. punkts ir kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējā tirgu. Tā te runa par uh, regulu un direktīvu. Kariņkungs nav klāt, tāpēc pavisam īsti teiks. Otrais trialogs, es tajā piedalījos, līdz ar to varu jūs par to pavisam īsti pastāstīt. <clears throat> Otrais trialogs par regulu bija tāds, ka institūcijas apspried principus attiecībā uz elektrības, elektroenerģijas tirga darbību, trešais pants. 6. un 7. pantu arī apspriedām un par tālākajiem tirgum, turgiem, par ietekmi gan uz īstermiņu, gan uz ilgtermiņu tirgiem un produktiem 8. pants. Daļai vienošanās panākt, par, bet visstrīdīgākos jautājumos, kā piemēram minimālais apjoms produktiem, ar kuriem tirgojos, tir, notiek tirzniecība, vēl turpināsies. Paredzēta reģionāla sadarbība 22, 32. Eh, līdz 42. pants institūcijas vispārēji apspriedas par galvenajiem politiskiem jautājumiem par reģionāliem koordinācijas centriem un, un reģionālās drošības eh, regulātoriem, kas ir eh, padoms pārziņā. Nu, mērķis ir tas pats, bet dažādi nosakumi tik pieņemts lēmums sniegt mandātu par tālāko darbu pie tehniskā līmeņa direktīvu. Otrais dialogs par direktīvu vairāki noteikumi attiec uz patērētāju aizsardzību un tiesību stiprināšanu, galvenokārt tas attiec uz dinamiskiem cenas uh, līgumiem, 11. pants pārslēgšana, 12. pants uh, salīdzināšanas instrumenti, 14. pants, 1. pielikums un uh, rēķinu izsniegšana, 18. pants. Tika panākt zināmi kompromisi mm, vairāk jautājumu tika atrisināti, panākti kompromisi, bet <clears throat> daži vēl strīdīgi jautājumi nav atrisināti. Saruna vedēja apstiprināja provizoriskas vienošanās, kas tikta panāktas tehniskā līmenī pirms trialoga. Un mm, pastāv iespēja, ka tālāk notiks diskusijas par tehnisko līmeni. Nākošie trialogi par elektrī, elektroniķis tirgu abiem jautājumiem būs eh, gan par regulu, gan par direktīvu 18. oktobrī šogad. Tas nozīmē pēc desmit dienām. 21. darba kārtības punkts - riska gatavība elektroenerģijas sektorā. Flavio Zanonato. Mm. Lūdzu, kolēģi, sniedziet īsi informāciju par to, kas notiek mūsu sarunās. Paldies, priekšstādātāji! Ir notikušas vairākas divpusējas sanāksmes ar rotējošo padomas prezidentūru un komisiju. Pirms norisinājās pirmais trialogs. Es piedalījos sarunās, gaisotne bija ļoti laba. Dialogs notika 25. septembrī. Pastāvēja viedokļu atšķirības starp padomi un parlamentu tādos jautājumos, kā risks, um, modelis deleģētās pilnvaras grozīt kaut ko, kas tiek piešķirts uh, komisija, un vadlīnijas riska pārvaldībai īpaši godīga kompensācija komisijas mandāta aptvērums un eksante pārbaudes nacionālajiem plāniem. Tur bija atšķirīgi viedokļi. Nav šau par to, ka pirmā pielikuma modelis ir vienīgais veids, kā panākt uh, vienveidību starp dažādiem plāniem, saskaņotību. Attiecībā arī uz to, kas regulēja sakāms par gāzes piegādes drošību. Komisija vēlas, lai dalībvalstīm būtu iespēja noteikt pašam saturu. Mums bija diezgan spraigas diskusijas par šo jautājumu. Desmitajā, desmitā panta trešajā punktā un desmitā panta devītajā punktā komisija ņems vērā šīs diskusijas nākošajā trilogā. Otrais punkts attiec uz standartiem pārobežu solidaritātei. Galvenais šī tiesība akta noteikums ir tāds, ka nav jānosaka, kāda risinājuma ir jāizmanto, īpaši attiecībā uz godīgu kompensāciju. Sistēmai godīgai kompensācijai Eiropā vajadzīga lielāka skaidrība un 7. panta 1. 7. panta 8. punkts parāds, ka komisija nāks klajā ar idejām, lai izpildītu šīs prasības. Uh, Padome ir rezervētāk noskaņot, runājot par pārāk lielu administratīvo slogu. Dalībvalstīm būs jāizstrādā atšķirīgie godīgas kompensācijas, kompensācijas schēmas. Trešais pāns eksante pārbaudes, astu, tas attiec uz 8. <clears throat> pānta trešo punktu. No mūsu viedokļa jebkādas uh, jeb kāds pārbaudas mehānismus, eh, ko nosaka Eiropas likumdevējs, ja tam ir jānodrošina plānu konsistence, lai nodrošinātu, ka iekšējais tirgus darbojas atbilstoši. Tas nozīmē to, ka dalībvalstīm būs jāsadarbojas. lai izpildītu arī Eiropas Savienības klimata un enerģētikas mērķus. Zināms, pilnvars var nodot deleģēt komisijai, taču komisijai ir jāizstrādā detalizēts eh, atzinums par dažādo plānu atbilstību, izmantojot regulas eh, vispārējos mērķus un Eiropas Savienības enerģētikas mērķus. trialogs sīkāk papētīja tehnisko tabulu, ņemot vērā to, ka stāšas iespēkā dažādie regulas aspekti. Parlamentam bija atšķirīgs viedoklis no padomas un pastāvēja arī ideja, ka cieši jāsadarbojas ar rūpniecības nozarēm, lai uh, noteiktu definīciju un izstrādātu plānus. Tehniskās tabulas tagad tiek skatīts. Nākošais otrais trialogs notiks 23. novembrī Strasbūrā. Mēs tiešām ceram, ka varam noslēgt šo darbu, ka tas būs pēdējais uh, trialogs. Paldies, priekšstādātāji! Äh, jā, man būtu vispārīgi, vispārīgs komentārs pēc, pēc tam, kad būsim izskatījuši nākamo ziņojumu. Tad tagad došu vārdu Mortenam Holbekam Petersam, Eiropas Savienības aģentūra, energoregulātoru sadarbībai. Tad lūdzu pastāstiet par šo punktu kolēģiem. Jā, Šīs ir dialogu sarunas, kas turpinās. Pirmais dialogs bija 26. septembrī. Mēs panācām progresu, taču neapšaubām vēl ir daudz darāmā. Pirmajā trialogā daudzi jautājumi tika pārsūtīti uz tehnisko līmeni, un es ceru, ka varēsim panākt ievērojumu progresu līdz otrajam trialogam, kas notiks 23. oktobrī. Un kā jau nu pat uzzinājām <clears throat> no prezentācijas ar Gunārs Klājā Potečnikums, šis ir ļoti svarīgs jautājums loks, lai stimulētu pārobežu plūsmu mm, kas ir svarīgs aģentūras uh, uzdevums, tāpēc mums ir vajadzīga aģentūra, kas nodrošina regulējošo pārskatu, tas vajadzīgs, lai mēs iegūtu tos labumus, kas ir iegūstam. Tātad mums ir daudz darāmā. Mums eh, jāstrādā šeit eh, parlamentā, mm, visām politiskām grupām un arī jāsadarbojas ar padomu. Daudz lietas tika pārsūtītas uz tehnisko līmeni. Es tiešām ceru, ka paneiksim, panāksim progresu pirms otrā trialoga, kas būs 23. oktobrī. Paldies! Paldies, Lankenkungs, lūdzu! Jā, vēlos pateikties! referentam par ASER regulējumu. Tas nav komentārs tikai par to, tas tāds vispārīgs komentārs par to, kāda veida trialoga notiek uh, uh, ITRE komitejā. Esmu jau 25 gadus uh, Eiropas parlamenta deputāts, un es skatos, ka politisko grupu Uh, ietekmē balstoties uz to, cik spēcīga ir politiskā grupa, tas ar vien tiek re reducēts. Es nerunāju tagad par atceru, bet es runāju par mūsu referentu. Jo tad, kad notiek sarunas starp padome un parlamentu, tad pietiktu ar to, ka, mm, lai mēs runātu tikai par tādiem patiesi politiskiem jautājumiem un ar dažādiem pasākumiem arī no administrācijas uh, puses tas tagad ir pārvērties par tādu burtu saskaitīšanu, par atsevišķu uh, burtu vārdu izskatīšanu, lai gan to visu varētu atrisināt uh, pirms uh, sarunās. Un kur šeit ir problēma, ir tas, ka trūkst uh, labas plānošanas. Un kā piemēru izmantošu asaru. Šeit ir tikai pāris uh, jautājumi, kas būtu tādi kritiski. Un tas varētu notikt vienā sarunā, taču ir paredzēti tehniskie trialogi, piecas sagatavošanas sarunas pirms tehniskajiem trialogiem, kur arī ir pieci. Tad vēl ir trialoga sanāksmes kopumā, tās ir 18 sanāksmes. Un uh, 25. septembrī ir ānu referentu sanāksme, un tad vēl ir šie tehniskie trialogi. Vēl 14 sanāksmes mums ir priekšā, un neatkarībā no tā, kā notiek diskusija, un šeit ir vairāk iemesli, ir tas, ka sekretariātē ir viens cilvēks, kas ir atbildīgs par dokumentu, un viņam ir jādara savs darbs. Jāpierāda, ka viņš kaut ko dara. Un tas nozīmē, ka vienkārši deputāti tiek novirzēti no politiskās darbības un birokrātisko darbību. Es šeit vienkārši to, kā piemēru, minu atceru gadījumu, varētu būt jau arī citi. Otrā problēma ir tāda, ka padome ar vien mazākā mērā ir pārstāvēta ar uh, kvalificētiem politiskiem pārstāvjiem. Jā, tur ir augsta ranga uh, Uh, ierēģi, bet viņi nav politiķi, viņiem politiskās manevrēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas. Mums būtu pareizi, lai uh, no padomes puses būtu ministri, valsts sekretāri vai vēstnieki. Politiski šie cilvēki uh, nav atbildīgi, un ar viņiem, protams, mēs nevaram panākt nekādu vienošanos. Parasti viņu atbilde ir tāda, mums ir jāatgriežas padomē un jāpajautā. Un treškārt, ir tas, ka mēs esam pieraduši, ka parlamenta nostāju mēs neformulējam un tikai tā dodamies uz sarunām, bet viss notiek balstoties uz uh, balsošanas pa, uh, komitejā, un es šeit esmu uh, kā lielākās politiskās grupas uh, pārstāvis. Uh, ir astoņu ēnu referentu sanāksme, un tajā sanāksmē viss notiek, bet um, mūsu politiskā grupa nav pietiekami pārstāvēta. Manuprāt, un šis piemērs ļoti labi to raksturo, un tas nav mm, par konkrētu runātāju vai par konkrētu referentu. Vienkārši ir nepieciešams attiekties no šādas sistēmas. Pēc būtības komisija uh, Šeit ir tikai tāda rekomendējoša iestāde, lai gan komisija ir tiesības atteikties no sava priekšlikuma un atkal nākt klajā ar jaunu, bet komisijas priekšlikumi, eh, komisijas pārstāvi rīkojas tāpat kā parlamenta un padomas pārstāvi, tikai nu, viņi pārstāv komisiju. Un tāpēc arī varu eh, runāt ar jums, ja jūs bijāt um, priekšstādātājs parlamentā, tad, kad vēl nebija tik slikti, un tāpēc es ceru, ka mana sēkliņa kritīs uh, auglīga augsnē. Lielas paldies, kolēģi! Es, mēs, protams, ņemsim vērā jūsu komentārus, jo tie ir not, nopietni un vispārīgi. Man jums jāsaka, ka es nesaskatu tādas lielas problēmas. Mums ir daudz lietu risināms. ITRE komiteja piedalās 17 sarunās, tātad nav viegli to visu pārvaldīt sekretariātram, politisko grupu padomdevējiem un tā tālāk. Taču uztversim nopietni šos komentārus, ņemsim tos vērā. Es neredzu tik lielu problēmu, kā jūs to saskatāt tagad, taču es varu jums apsolīt, ka es par to padomāšu ka mēs arī individuāli varam atzīt dažus svarīgus punktus. Es vēlētos tos ņemt vērā, ja tas ir iespējams. Varbūt mūsu kolēģis kaut ko vēlas piebilst, Morten? Es domāju, jūsu komentāri ir vietā. Man nav tādas pieredzes kā Langen kungam, lai spētu spriest par to, kā tas bija agrāk, taču varu visiem apliecināt, ka mēs mēģinām virzīties priekš pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā dažādos mandāts un tādām jābūt ambīcijām, proti noslēgt šo darbu un runāt par darba grafiku. Cik saprotu, tas tiek noteikts sadarbojoties ar padomu. Ņemot vērā mūsu mandātu, taču nevienam nav ambīciju ievilkt šīs sarunas, kluž otrādi. Cerams, mēs varēsim noslēgt šīs sarunas pēc iespējas drīzāk. Tātad mēģināsim turpināt darbu saskaņā ar šiem nodomiem. Paldies! Uh, well, yes. Jā, labi. Mēs varam apspriest šo jautājumu vēl vēlāk par katru trilogu. Jā, lūdzu. Vai es drīkstētu lūgt šo jautājumu vispārīgi apspriest uh, koordinātoru sanāksmē? Nu, tas ir pilnīgi graujoši. Nu, iepriekšējā sasauksme, sasaukumā bija tā, ka Daiselblūms uh, Niderlandes ministrs uh, novalsoja pret uh, vienošanos, un tad toreiz Francijas vides ministrs Borlo teica, es to panākšu. Tātad. Uh, Nevis, eh, nu, ja nu, mēs nevaram pieļaut, ka ierēģi ved sarunas eh, padomē, tad politiski tam vairs nav nozīmes, bet mums parlamentam ir jārunā ar uh, padomi nu, uz uh, līdztiesības pamatiem un nevajag iesnikt, iestikt tehniskās detaļās. Jā, mēs jums piekrītam, varbūt mēs neskatām tik smagas problēmas, kā jūs to redzat, taču ņemsim jūs komentārus vērā. Es zinu ļoti labi, ka katrā trialogā ļoti daudz jautājumu no, tiek nosūtīti uz tehnisko līmeni, dažkārt neticams eh, eh, jautājumu skaits, un Mortens arī pirms vairākām minūtēm teica, ka pirmā trialoga gadījumā daudz lietas tika nosūtīts uz tehnisko līmeni, un tomēr Mēs vēlētos saprast jūsu viedokli, tātad jāņem vērā jūsu komentāri, lai varam par tiem padomāt. Liels paldies, Vener! Tagad pēc dažām minūtēm sāksim mūsu kopīgo sanāksmi ar transporta komitejas kolēģiem. Paldies!